So good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi. Sveicu jūs mūsu sanāksmē. Tiksimies eh, šodien un arī divas reizes rīt, bet eh, šī sanāksme ir eh, pēdējā sanāksme pirms vasaras atvaļinājuma. Nākamreiz tiksimies tikai augusta beigās. Vēlreiz vēlētos jūs visus sirsnīgi sveikt un vēlētos atgādināt, ka esam dzirdami arī tieši saistē. Vai mēs varam apstiprināt darba kārtības projektu? Man šķiet, ka Stīlers kundzei bija kas sakāms. Iespējams, ka vienu punktu mēs varētu pārcelt uz augšu, jo viņai ir eh, jādodas uz lidmašīnu. Paskatīsimies, vai ir kādas izmaiņas, bet eh, jau iepriekš mēs esam pieteikuši, ka šādas izmaiņas varētu būt. Tātad uh, Šo sanāksmi jūs varat vērot arī internetā tiešsaistē. Jūs esat saņēmuši arī eh, pēdējo IMCO news izdevumu. Iespējams, ka uz jūsu darba galdiem arī ir šādi eksemplāri. Un es vēlētos jums atgādināt, ka rīt no rīta, nē, īsnībā rītdien pēcpusdienā, mēs eh, tiekamies ar eh, Polijas premjera vietnieku. Viņš ieradīsies pie mums pulkstens 16.30, tāpēc es vēlētos redzēt jūs šeit kuplā skaitā. Pirmo reizi esam saņēmuši arī eh, ziņu no prezidentūras. Šis eh, paziņojums ir iekļauts eh, mūsu IMCO avīzītes ietveros kā īpašais pielikums, un to jūs arī varat saņemt šeit pie zāles durvīm. Ir jāapstiprina arī protokols 24. un 26. māja sanāksmē. Ja jums nav nekādu iebildumu, tad Eh, rītdien pēcpusdienā, sanāksmes beigās, uzskatīsim, ka šis protokols ir pieņemts. Mēs eh, tagad varētu pievērsties ļoti interesantam un svarīgam pašinstīvas dosjē, tie ir runa par valsts iepirkuma modernizāciju. Kā jau jūs zināt, un eh, vispārēji arī noteikti zina, ka mums ir bijusi publiskā uzklausīšana, tāpat arī Rūlas kundze ir sagatavojusi ziņojumu projektu, viņa arī to mums prezentēs. Uh, Pēc tam ir paredzēta ēnu referentu uzstāšanās Engelkungs e no EPP, Virņokungs no sociāldemokrātiem, Kreutzmann kungs no Aldes, un es pats arī prezentēšu ECR viedokli. De Jonga kungs un Salvīnī kungs šķiet nav klāt. Estre Šmita no komisijas arī reaģēs. Tāpēc eh, bez liekas kavēšanās es ar prieku došu vārdu Haidī eh, Rūlei, kur ir mūsu eh, ļoti centīgā referente. Lielas paldies! Es gribētu pirmkārtām izteikt divas tehniskas piezīmes. Un proti es vēlētos jūs lūgt, ja jūs strādājat ar vācu dokumentu, tad ir jāatcerās, ka, ka, ka šis tulkojums ir jāpārstrādā piekdien pēcpusdienā. Uh, es uh, ie, ieviesu dažādus grozījumus, un uh, tur bija runa par 21 punktu, kas ir jāpārstrādā, un tagad ir uh, pieejams arī, pieejams arī jaunais variants. Tad īstā redakcija ir pieejama internetā. Es domāju, ka vajadzētu paskatīties arī, kas notiek ar franču versiju. Orģināla versija bija angļu valodā. Eh, pirmajā daļā un vācu valodā otrajā daļā. Es e, to darīju speciāli tāpēc, ka angļu valodā var izteikties daudz konkrētāk un skaidrāk nekā vācu valodā. Tā būtu pirmā piezīme, un otrā piezīme visi, kas e, vēlas e, iesniegt grozījumus. Es gribētu jūs lūgt kontaktēties ar mani. Mums bija ļoti konstruktīva ēnu referentu sanāksme, un es esmu jau iesniegusi savus grozījumus. 600 zīmes noteikti nav ļoti daudz, ja runa par divām zaļajām grāmatām. Tieši tāpēc eh, šajā pirmajā uzmetumā un arī otrajā uzmetumā ir eh, ļoti daudz jaunu rindkopu. Te ir runa par korupciju, eh, pār, labu pārvaldību, piekļuvi tirgumu Tas nozīmē, ka te ir vesels tāds eh, komplekss, kur ir runa par eh, e, elektronisko eh, darba daļu. Arī satura ziņā es domāju, ka šis pēdējais uzmetums ir daudz skaidrāks, jo man bija daudz vairāk vietas un arī uh, varēja iekļaut komisijas uzklausīšanā teikto. Uh, Savās paskaidrojuma piezīmēs esmu jau arī minējusi to, ka valsts iepirkuma jomā ir vajadzīgs dialogs starp um, tiem, kas piedāvā kontraktus un tos, kas šos kontraktus vēlas iegūt. Ja tiek iepirkti kādi produkti tirgū, tad ir pilnīgi skaidrs, ka ir jābūt zināšanām par tirgu. Un uh, šie, uh, šī zināšanas ir jāiegūst pirms tiek izgatavots kāds produkts, kas ir tiek piedāvāts tirgū. Uh, Tāpat arī netrīkstētu pieļaut, ka uh, tirgus e, pētījumi tiek veikti pirms e, publiskā iepirkuma izsludināšanas. Te ir runa par pieeju tirgumu, par dialogu starp uh, līgumslēdzējiem, tiek spēcīgāk akcentēta šī saikne starp tirgu un līgumslēdzējiem. Tāpat arī uh, grozījumos esmu uh, vienmēr runājusi par robežvērtībām. Jūs noteikti zināsiet, ka ir bijušas ļoti plašas diskusijas, kuras noteikti vēl turpināsies, par to, vai šīs robežvērtības ir jāpaaugstina vai nē. Te ir runa par dažādiem skaitļiem, kas ir iekļaut arī komisijas pētījumā. Tikai 1,6 uh, procenti no publiskā iepirkuma līgumiem uh, ir pārobežu līgumi. Tāpat arī ir jāpaskatās uz šīm robežvērtībām. 3,5% ir eh, tas skaitlis, kas norāda uz kopējo apmēru šāda veida līgumiem. Tāpat arī mums ir jāatcerās, ka tas maksā vismaz 25 tūkstošus eiro vairāk nodrošināt šādus pārobežu uh, līgumus. Un tieši tāpēc parādās šādas diskusijas, vai ir jēga vispār organizēt Eiropas līmeņa publisko iepirkumu. Es domāju, ka mēs uh, vēl varēsim ilgi par to diskutēt, un esmu arī aicinājusi komisiju sniegt mums vairāk informācijas par šo jautājumu. Tas nozīmē, ka mēs varētu turpināt darbu. Pašlaik mums ir par maz konkrētas informācijas par šo jautājumu. Tāpat arī mums ir jādomā par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šeit arī ir vēl daudz darāmā. Ir divi punkti, ko es gribēju pieminēt. Tātad eh, kopējais publiskais iepirkums pēc pieprasījuma. Ja runa par mazajiem piegādātājiem, kas tikai vienu reizi organizē, piedalās šādos Eiropas uh, līmeņa konkursos, tad uh, noteikti, ka viņu situācija nav tā labākā. Ja runa par šo kopējo publisko iepirkumu, mums vajadzētu apkopot pieredzi. Ir jāatcerās, ka, piemēram, Lielbritānija ir gājusi daudz tālāk nekā citas dalībvalstis, un mums vajadzētu paskatīties, kas īsti tiek darīts šajā jomā, kādi priekšlikumi ir izdarīti. Man pašlaik vēl nav stingras nostājas, un es domāju, ka mums vajadzētu iegūt konkrētību. Tāpat arī es gribētu runāt par standārtiem. Pirmajā uzmetumā šis jautājums nebija iekļauts, bet uh, pagājušā gadā savā pirmajā ziņāmā es par to runāju. Tieši tāpēc esmu sākumā eh, šo tematu um, apskatījusi ļoti īsi. Bet eh, tagad es domāju, ka vajadzētu to tomēr paplašināt. Un, ja jūs vēlaties eh, saprast, kas, eh, kas tieši tiks papildināts, es varu jums nosūtīt savus grozījumus. Pēc svarīgākais, ko mēs vēlamies teikt, un kas parādījās arī komisijas konferencē, mums ir vajad, jānorāda skaidri viedokļi par zaļo grāmatu ir jāvienkāršo uh, publiskā iepirkuma noteikumi, ir vajadzīgs elastīgums un zināmās jomās ir vajadzīga arī lielāka juridiskā noteiktība, tādi skaidrākie, konkrētāki formulējumi. Es domāju, ka tādā veidā mēs varēsim sasniegt arī savu otro mērķi, proti uh, publiskais iepirkums šajā laikā, kad uh, valstu kases ir tukšas un kad visur valda ekonomiskā krīze. Uh, ir, šis publiskais iepirkums ir jāizmanto strateģiski un ir jānodrošina, lai tas varētu um, veicināt ilgspējīgumu. Es atvainojos, es tiešām runāju par ātru. Man ir ļoti svarīgs šis otrais uh, punkts. Ir jādomā par publiskā iepirkuma strateģisko nozīmi. Uh, Tādējādi mēs varētu palīdzēt eh, pārvarēt ekonomisko krīzi, mēs varētu nodrošināt ilgspējību un, protams, arī eh, veicināt eh, sadarbību. Pats svarīgākais, ar ko mēs varētu strādāt, ir noteikumu vienkāršošana un elastīgums. Ir arī tādi instrumenti, kurus publiskā iepirkuma sniedzējiem vajadzētu mētiecīgi izmantot. Un mums vajadzētu padomāt, kurus no šiem instrumentiem tieši vajadzētu piemērot. Te ir runa gan par eh, sarunām, gan arī par garantijām, te ir runa arī par cauradzamību, tāpat arī runa par alternatīviem piedāvājumiem, kurus arī vajadzētu stiprināt. Uh, Pastāv ļoti daudz dažādu iespēju. Īpaši gribētu pieminēt eh, kādu punktu, par kuru mums arī vajadzētu diskutēt. Manuprāt, Eiropas līmenī šī interpretācija attiecībā uz tehniskajām specifikācijām un funkcionālo pielietojumu ir pārāk šaura. Bieži vien mēs skatāmies tikai uz produktu, nevis uz ražošanas metodi. Ja mēs vēlamies veicināt novatoriskus produktus vai ilgspējīgu attīstību, tad pirmām kārtām mums ir jādomā par ražošanas metodēm, jo ilgspējīgus produktus mēs varam atpazīt tieši pēc ražošanas metodes, piemēram, atjaunīgās enerģijas, tās tiek ražotas savādākā veidā nekā konvencionālās enerģijas. Tātad to es atpazīstu tieši pēc ražošanas metodas, nevis pēc paša ražojuma. Uh, Mm, vai Zviedrijā pašlaik ir divi tiesas procesi, kur ir eh, runa par gaļas produktu piegādi un par eh, dzīvnieku labturību. Vai kaut ko tam līdzīgu arī var iekļaut eh, tehniskajās specifikācijās. Es uzskatu, ka ražošanas metode ir jāvērtē līdzvērtīgi ražojumam. Tāpat arī es vēlētos norādīt, ka saistība ar uh, līguma priekšmetu būtu kaut kādā veidā jāpavaina. Ir jānorāda šo ciešo saikni ar līguma priekšmetu, ja mēs vēlamies vērsties pret uh, korupciju un kukuļdošanu. Un tagad es pievērsīšos savam pēdējam punktam. Kā jau es uh, minēju, esmu vēlreiz pievērsusies korupcijas jautājumam. Es domāju, ka ir jau gatavi, ļoti skaidri noteikumi, tāpat arī runa par dempingu un par negodīgu konkurenci. Manuprāt, šie noteikumi jau pastāv un tie ir pietiekami skaidri. Tos vajadzētu vienkārši attiecināt uz publiskā iepirkuma jomu. Mēs eh, bieži vien esam runājuši par kādu jautājumu Polijā, kur tika nodrošinātas prēmijas kādai firmai. Ķīnas eh, firmai. Tāpat arī ir eh, jādomā par to, ka šis eh, piedāvājums bija daudz zemāks par parasto tirgus cenu. Tāpēc es domāju, ka mums nav vajadzīgi nekādi papildi instrumenti, uh, Mums eh, vajadzētu saprast, kādi instrumenti jau pastāv, vajadzētu sniegt par tiem pietiekumu informāciju un rūpēties par to, lai tie tiktu piemēroti. Labi, lās paldies par eh, šo ļoti eh, labo skaidrojumu. Tagad uh, ir pieteikusies, uh, tagad būs kārta ēnu referentiem, un pēc tam es arī došu vārdu visiem pārējiem, kas vēlas izteikties. Pirmais būs Engela kungs. Priekšsādātāja kungs, eh, tiešām nav pārāk sarežģīti sekot šim ziņojumam, jo Rūls kungs tiešām ļoti atvērti strādā. Un jau pagājuši gadu mēs šādā veidā strādājām, un mums ir liels prieks, ka viņi tā strādā. Eh, tādējādi mēs diezgan vienkārši varam sakot šiem procesam, atrast uh, galvenos punktus šajā te eh, ziņojuma tekstā. Kas tad ir šie galvenie punkti? Juridiskā noteiktība, likumdošanas vienkāršošana un arī tas, ko mēs uh, saucam par, par e-iepirkumu. Un uh, Eiropas Tautas partijas grupa atbalsta šī ziņojuma virzienu, un tas atbilst arī tam, ko mēs darījām pirms gada. Varbūt par dažiem jautājumiem, par kuriem mēs piedāvāsim dažus grozījumus, bet es domāju, ka pēc uh, pagājušās nedēļas tikšanās Strasbūrā ar Rūlas kundzi mēs diezgan plašu vienošanos panācām. Um, par pakalpojumu koncesijām. Par to mēs runājam jau kādu gadu. Es joprojām palieku pie viedokļa, ka pat, ja um, komisijā ir ierēģi, kas nav komisāri, bet ierēģi, kuriem uh, uh ir steidzama nepieciešamība redzēt jaunu likumdošanu šajā jautājumā. Mēs esam pirms gada taču pieņēmuši nostāju, kas joprojām vēl nav izpildīta. Uh, ir pierādīts, ka ir traucējumi iekšējā tirgus darbībā, un tāpēc būtu loģiski, ja mēs uh, tādā pašā veidā kā pagājušreiz um, noformulētu iemeslus, kāpēc komisijas darbinieki, kas nav komisāri, vēlas mums uzspiest likumdošanu, papildus likumdošanu pakalpojumu koncesiju ziņā. Uh, pret kuriem izteicās parlaments jau pirms kādu laiku, jo tie, šī likumdošana nav nepieciešama. Tad par kritērijiem, kā novērtēt izdevīgāko piedāvājumu. Es piekrītu Rūlas kundzei, bet var, mēs varbūt varam vēl uzlabot formulējumu šajā jautājumā. Jo Uh, Eiropas likumdevējs uh, um, pieņems likumdošanu un nevajadzētu uh, pilnībā atteikties no šī vislētākā piedāvājuma principa. Bet uh, varbūt nevajadzētu pateikt, padarīt to par noteicošo principu. Vajadzētu uh, Eh, to aizstāt ar ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, nevis lētāko, bet ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu. Eh, un eh, tādējādi, lai varētu izvērtēt katru gadījumu atsevišķi nākotnē. Un runājot par korupciju, manuprāt, ka korupcija, ja tā vēlē, vēlēsies, eh, tātad, ja cilvēki vēlēsies turpināt to darīt, tad viņi kaut kā vienkārši izvairīsies no noteikumiem. Jāskatās, kā tad eh, mēs varam noformulēt šo teksta daļu, bet būtībā es neesmu pret eh, sarunu vešanu, pret vienošanos Uh, zināmos jautājumos, bet uh, uh, tur ir jāpadomā par formulēm un noslēgumām. Tātad uh, es labprāt būtu pievienojis eh, arī dažus elementus par eh, publiskā iepirkuma tirgus elektronifikācijas jautājumiem, ka to varētu padarīt par e-tirgu, bet eh, mēs tiešām jau panācām vienošanos ar Rūlas kundzi. Paldies. Ah, thank you, Mr. Engel. Paldies, Engel kungs. Veņo kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu uh, apsveikt eh, Haidi par paveikto darbu un eh, Engela kungs jau to uzsvēra, ka jau kopš pagājušā gada mēs strādājam šeit kopā, tātad šeit nav nekādu pārsteigumu. Es domāju, ka ziņojums eh, atbilst komisijas dokumenta pamatnostādnēm. Tātad galvenais mērķis ir vienkāršošana, kas noteikti ir ļoti svarīgs mērķis. Uh, Un eh, kā eh, jau eh, Rūskundze uzsvēra, būtu jāizmanto šie iepirkuma tirgi arī 2020. gada stratēģijas ietvaros. Es piekrītu pilnībā kolēģa Engelsa vīzijai. Es domāju, ka jāatrod labs formulējums Un uh, tātad uh, vislētākais piedāvājums uh, nevajadzētu būt tam kā noteicošiem kritērijiem. Es domāju, ka to, šo formulējumu var uzlabot. Tātad ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums, jo ja mēs izmantojam šo formulu vietējā līmenī publiskajā iepirkumā, tad vienmēr ir jāattaisno, kāpēc tiek izvēlēts šis uh, Uh, piedāvājumus. Mums vajadzētu tādu labu formulējumu atrast, bet uh, mēs neesam no tā tālu. Par tiem punktiem, kuri mūsuprāt, uh, sociāldemokrāta prāt varētu tikt uzlaboti, tie ir sociālie aspekti, uh, noslēdzot uh, publiskos līgumus Un jo īpaši tad, ja ir ārzemju uzņēmumi, kas um, varbūt uh, ienāk tirgu un ne obligāti ievēro visas tiesības, uh, kas uh, uh, tiek sagaidītas uh, tirgu. Šeit es īpaši domāju par um, darbņēmēju tiesībām, par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri bieži vien ir apakšuzņēmēji. Uh, Un šeit eh, būtu precīzāk jāpaskaidro eh, sociālās tiesības un arī apakšuzņēmēju pienākumu attiecībā pret darbiniekiem. Un arī eh, to uzņēmumu tiesības, tātad pienākums, kuri uh, nolīgst šos apakšuzņēmumus. Un arī tika minēta šī problēma, kas ir Polijai šobrīd ar šo Ķīnas uzņēmumu. Uh, Un varbūt tiešām vajadzētu šeit iekļaut tādus konkrētus kritērijus attiecībā uz līgumiem, kas tiek slēgti ar trešo valstu uzņēmumiem. Un varbūt vēl viena lieta, ko varētu uzlabot, um, par ko jau referenti runāja, bet man šķiet, ka jūs to nepieminējat. Jūs runājat par ražošanas metodēm, un es redzēju arī šīs pārdomas par uh, uh, taisnīgo tirzniecību, jeb fair trade. Manuprāt, šeit varētu vēl pievienot arī uh, aspektu par taisnīgas tirzniecības kritērijiem, kas būtu svarīgi pilsoņiem, videi un arī sociāliem aspektiem. Vēl viens punkts, uh, kuru, uz kuru mums norādīja mazie uzņēmumi par pieeju publiskajiem tirgiem, skar Eh, inovāciju aizsardzība, aizsardzību publiskajos tirgos. Protams, ka jābūt caurskatāmībai, bet ir jābūt arī konfidencialitātei, lai eh, varētu attīstīt inovācijas un tās saglabāt un nezaudēt konkurencē. Un visādi citādi, es domāju, ka šeit citu problēmu vairs nav. Un uh, es domāju, un varbūt arī vēl daži manā grupā, uh, ka uh, ir vietas, kur šie koncesiju līgumi darbojas ļoti labi un varbūt no uh, šiem piemēriem varētu mācīties, bet ir arī vietas, kur tas uh, labi nedarbojas, un tur varbūt ir vajadzīgi likumdošanas skaidrojumi vai precizējumi. Varbūt tas ir ar poliju gadījums, kurā nav vēl tik progresējusi likumdošana, kas ir jaunā dalībvalsts, un uh, tur varētu precizēt likumdošanu, jo šajās valstīs uh, pastāv risks. Paldies, uh, ka ņēmāt vērā mūsu grupas grozījumus. Paldies! Thank you very much, Mrs. Lielas paldies, Vērņiek un Zēkroicmena kungam dēt vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt eh, Rūles kundzi par eh, viņas eh, ļoti izsvērto ziņojuma projektu un arī par ļoti koleģiālo sadarbību. Pirmkārtām es vēlētos teikt, ka uh, Eiropas publiskais iepirkums nodrošina godīgu um, preču apmaiņu Eiropas Savienībā. Pirmā direktīva tika pieņemta 2004. gadā, līdz ar to ir uh, bijis laiks saprast, kas notiek šajā jomā. Protams, tas eh, nenozīmē, ka mums vajadzētu uzreiz visu apstiprināt. Es arī piekrītu, ka eh, šīs procedūras ir jāvienkāršo un tām ir jākļūst arī efektīvākām. Ir jādomā arī par e-iepirkumu, kas varētu spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Tāpat arī mums ir jādomā par to, ka šī direktīva ir jāgroza un ir jāievieš vairāki uzlabojumi. Ir jādomā par caurdzmību, par nediskrimināciju, te mēs visi noteikti varam piekrist Rūles kundzei. Tāpat arī ir jānodo, jādomā par juridiskās noteiktības stiprināšanu, tā lai e, šī piemērošanas joma varētu tikt sašaurināta. Tāpat arī ir jādomā par tādiem ražojumiem, kas tiek izmantoti nepastarpināti, un arī šeit vajadzētu domāt par sadarbību dažādu valstu starpā. Tāpat arī, ja runa par publisko iepirkumu, tad šeit ir jādomā arī par politisko mērķu sasniegšanu. Ir jādomā par ekonomiski visa izdevīgākā piedāvājuma izvēli. Vācijā tā tiek darīts. Mēs zinām, ka Bieži vien ir jāņem vērā šis ekonomiski izdevīgākais piedāvājums. Citās valstīs šāds eh, nosacījums nepastāv. Video kon konferencē Rūs kundze to uzsvēra. Mums ir jādomā par šādām situācijām, kad eh, līgumos netiek nodrošināta pietiekami caurzma procedūra. Mums ir jāsaprot, kurš tieši ir šis visizdevīgākais un vislētākais piedāvājums. Es zinu, ka pašvaldību praksē ir bijušas tādas situācijas, kur tiek piešķirts līgums, piemēram, jumtličiem, kuriem bija vislētākais piedāvājums, bet pēc tam, kad bija jāveic remonti, tad mēs gandrīz bankrotējām, jo šie uh, remonti izrādījās ļoti dārgi saskaņā ar līgumu. Tas, uh, nu, tāda vismaz bija mūsu pieredze, un uh, noteikti, ka varētu šo pieredzi arī attiecināt uz citām jomām. Ir jāskatās uz visiem aspektiem, ne tikai uz remontiem, bet arī uz vispārējo, ko var iekļaut līgumā. Uh, Es domāju, ka Eiropā, visur Eiropā vajadzētu ņemt vērā šo Vācijas pieredzi. Tāpat arī ir jādomā par visu izmaksu ciklu. Ir eh, jāatcerās, ka ir dažādi standartizēti produkti, kur, protams, ekonomiski izdevīgākais piedāvājums ir arī tas īstais, kas jāizvēlās. ir jādomā par visiem kritērijiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. Rūlis kundze jau runāja par ilgspējīgumu, par ražošanas procesu, ir jānodrošina šī tiešā saikne ar līguma priekšmetu un ir jāsaprot arī uh, objektīvi, kāda ir šī saikne. Protams, ja runa par korupciju, tad dažas valstis varbūt eh, tā ietekmē vairāk, citas mazāk. Mums ir jādomā arī par birokrātisko izmaksu samazināšanu. Rūlis kundze e, ir ieviesusi ļoti skaidras lietas. Mums ir jādomā, kā šīs lietas e, īstenot. Piemēram, die direkt, die Kanalrohre direkt an den Holzanlagen. Piemēram, mums uh, bija uh, kāds uh, projekts, kur mēs vēlējāmies veikt remontu kanālā un ievietot ir jaunas caurules. Bija vairākie piedāvātāji, kas piedāvāja zemu cenu, un šeit arī parādās šī problēma. Ja ir runa par sarunām ar līgum, iespējamiem līgumslēdējiem, tad uh, var rasties daudz dažādu problēmu. Ir jāsaprot, kas tiek paredzēts šajā konkursā, kādi, kāds īsti ir šis līguma priekšmets. Mums ir jāsaprot, ka mm, ir jāizvēlās eh, piedāvātājs, kas eh, piedāvā lētāko cenu. neu aus, schlicht und einfach, und ich habe nichts mehr von der pfiffischen Idee, dann wird es nur einmal funktionieren. Also die Idee. Bet šī ideja, Rūlis kundze, ir pilnīgi pareiza. Es to noteikti uh, apsveicu, mēs ejam pa pareizo ceļu, jo uh, katra, um, katrs privātu uzņēmums rīkojās tieši tāpat, jo eh, ik viens uzņēmums taču vēlas izvēlēties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu un vēlas arī izmantot visas jaunās idejas, kas parādās tirgū ir eh, jāsaka, ka visas jūsu idejas ir labas, mums tikai ir jādomā par to, ar kādiem risinājumiem mēs eh, varētu tās īstenot. Par robežvērtībām. Mēs esam konstatējuši dažādos konkursos, ka uh, Eiropā ir jānodrošina šī izdevīgākā cēnā. Piemēram, ja ir runa par atkritumu apsaimniekošanas joku, jomu, tad eh, es varētu pieminēt vairākus eh, labus piemērus. Bet, eh, Rūs kundze, jūs patiešām esat šeit ieliks daudz labu ideju. Lielas paldies jums par to. Much, um... Lielas paldies. Lielas paldies, Kreitsman kungs. Es arī izteikšos pavisam īsi kā ainu referents un pēc tam arī došu vārdu pārējiem kolēģiem. Es vēlējos pievienoties um, apsveikuma vārdiem, kas tika izteikti Rūlas kundzei. Manuprāt, šis ziņojums bija patiešām izcils. Man ir divi komentāri, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi šai komitejai. Es uzskatu, ka šis ir tāds evolucionārs ziņojums. Mēs redzējām, ka uh, arī iepriekšējā gada ziņojumā bija iekļautas ļoti labas idejas. Uh, Ja mēs paskatāmies uz, eh, komis, uz, uz atbildēm, kas tika sniegtas eh, komisijas ļoti plašai aptājai, tad jūs redzēsiet, ka pastāv cieša saikne starp eh, Rūles kundzes identificētajām problēmām pagājušajā gadā un starp to, ko mums pašlaik stāsta tirgus. Otrais, ko es vēlējos pieminēt, un ko šķiet pieminēja arī pārējie kolēģi, ir ir vajadzīga vienkāršota procedūra, bet tajā pašā laikā nedrīkst pazaudēt šī procesa juridisko noteiktību. Ir jānodrošina pareizais līdzsvars. Ir vajadzīga mazāk birokrātiska pieeja, bet vienlaicīgi ir jānodrošina atklāta un konkurētspējīga procedūra saskaņā ar skaidrām juridiski definētām vadlīnijām. Tiek runāts, piemēram, par zaļajiem iepirkuma kritērijiem vai zaļajām ražošanas metodēm. Tas viss ir jādara balstoties uz objektīviem eh, konkursa kritērijiem. Tāpat arī ir eh, šis eh, paralēlais darbs, ko veids mūsu komiteja strādājot pie standartiem. Te mēs redzam, kā visi elementi sakrīt kopā un veido kopainu. Nākamais elements, par ko runāja Rūlas kundze, un kas ir mazliet pretrunīgāks, eh, ko Rūlas kundze atvainojos nepieminēja, te ir runa par to, ka vienkāršot procedūru mums ir jāskatās uz ro robežvērtībām. M manuprāt, Līgumu sagatavošana publiskā iepirkuma procedūras ietveros, balstoties uz eh, pašreizējo slieksni, nav tas labākais, ko mēs varam nodrošināt. Ir eh, jāatcerās, ka šis, eh, šī konkursa piedāvājuma sagatavošana izmaksā ļoti dārgi. Manuprāt, mēs pašlaik atrodamies pavisam citā ērā ja ir runa par dažādiem instrumentiem un tehnoloģijām, kas ir pieejamas. Tādējādi mēs varētu samazināt slieksni. Pat tādi konkursi, kas neiziet pilnu procedūru, ir spiesti izmantot caudzmības un nediskriminācijas principus. Daudzas pašvaldības tagad izmanto internetu, lai publicētu konkursus, un līdz ar to šī procedūra iet uz priekšu ļoti ātri. Es domāju, ka būtu pilnīgi iespējams eh, paaugstināt eh, šos sliekšņus un vienlaicīgi uzstāt, ka eh, šie piedāvājumi, kas ir publicēti ofi ofi ofi oficiālajā vēstnesī, arī tiek ņemti vērā. Tādējādi mēs varētu ļaut piedalīties arī mazajiem uzņēmumiem, nespiežot tiem iet cauri visai birokrātiskajai procedūrai. Tāpat mums ir jādomā arī par pasaules tirniecības organizācijas pienākumiem, bet, manuprāt, pašreizējā posmā mums vajadzētu vēl par to aizmirst. Tā kā esmu vienmēr iestājies par eh, novatorisku publisko iepirkumu par ko, jau kopš 2006. vai 2007. gada, tad noteikti man tas ir jāpiemina arī eh, šajā komitejā. Rūs kundze jau ir pieminējusi vairākus aspektus par to, ka mums vajadzētu domāt par līdztiesīgu publisko iepirkumu, un šķiet, ka arī pašlaik eh, pašvaldības ir gatavas um, strādāt pie tā. Esmu gatavs iesniegt vairākus grozījumus, kas par to runā. Te ir runa par mm, situāciju pirms e, konkursa, tad, kad pašvaldības jau sadarbojas ar kādu no potenciāliem līgumu iesniedzēji, līguma pieteicējiem. Es domāju, ka mums ir labs e, pamats turmākajam darbam. Es e, labprāt sadarbošos ar Ulskundzi un iesniegšu arī savus grozījumus. Tas bija tas, ko es vēlējos teikt. Mums Mēs esam jau mazliet pārsnieguši mums atvēlēto laiku, bet es domāju, ka visiem kolēģē, kolēģiem vajadzētu dot iespēju izteikties, jo komisija uz mums izdara spies savus reformu priekšlikumus izstrādāt mazliet ātrāk. Tas nozīmē, ka mums pavisam drīz pēc vasaras atvaļinājuma vajadzēs balsot. Tieši tāpēc es vēlējos nodrošināt šīs diskusijas. Bet eh, lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk un neatkārtojiet to, kas jau ir pateikts. Meira kungs, Krištauskas, Tailers kundze. Tātad tas ir runātājs saraksts. Vēl kāds vēlas runāt? Švāba kungs un Gebhards kundze. Esmu pārliecināts, ka divi tādi svarīgākie koordinātori neiebildīs par to, ka izteiksies pēdējie. Došu vārdu katram divas minūtes, neizmantosim pulksteni, ja vien uh, mums uh, atliks laika. Meierkungs pirmais. Paldies, es arī gribētu pateikties Haidai Rūlai, uh, referentei, bet gribētu viņu apsveikt arī ar uh, jauniem papildinājumiem. Protams, to visu izlasīšu rūpīgi. Es arī uzskatu, ka mums ir jāpa, jāspēj vienkāršot Eiropas iepirkuma likumdošanu, jo īpaši padarot to pieņemamāku MVU. Bet jo īpaši visas tās lietas, ko mēs tagad pieminējam, piemēram, šis ekonomiski izdevīgākais piedāvājums un citas lietas, to visu vajadzētu definēt tā, lai kopienu tiesai nebūtu tas pēc tam jādara. Tātad jādefinē ļoti precīzi. Vēl gribētu piebilst, ka, kā jau tikko teicu, mums jāpaturprātā MBU intereses, bet arī līgumu uh, sniedzēju intereses 17. pusē ir eh, tas pieminēts un eh, jābūt arī zināmai plānošanas drošībai šiem līgumu izsludinātājiem. Un eh, tā kā daudzi citi kolēģi, es arī uzskatu, ka tiešsaistē vajadzētu ne tikai papatojumā uzsvērt ziņojumā šo iepirkumu iz, izvietošanu, bet uh, arī tekstā. Eiropas Savienībai jāatbalsta šis te veids izsludināt konkursus tieši saistē internetā un tam jārada arī stimuli, uh, lai šādas procedūras tiktu vairāk izmantotas. Jo mēs zinām no citām procedūrām, ka šī iespēja uh, Un vien nav pietiekami, ir jārada arī stimuli, lai šī iespēja tikt izmantot. Un paldies uh, par diskusijām. Paldies, Maier kungs. Divas minūtes, jā. Pat bez pulksteņa. Čuskovska kungs. Tā kā nav daudz laika, tad uh, es pievērsīšos tikai uh, maziem un vidēju uzņēmumiem. Es vēlētos atsaukties uz kolēģi teiktajiem īpaši runājot par ekonomisko labumu un to, ko teica Engela kungs. Runājot par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, es uzskatu, ka lielākā daļa šeit izskanējušo komentāru jau ir iekļauts ziņojumā, un pie tam ziņojums ir pietiekami tekstuāli vienots. Un es vēlētos uzteikt arī to, ka tas viss ir apkoprots trijos punktos. Mēs runājam arī par līgumiem, un mēs runājam arī par dažādiem jautājumiem, uh, piemēram, ka tas, kas uztrauc mazos un vidējos uzņēmums, arī šeit ir iekļauts. Taču, manuprāt, trūkst viena svarīga aspekta, un to varbūt var izmainīt ar grozījumiem un jautājums par finansiālo aspektu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kad viņi piedalās publiskajā iepirkumā. Šiem noteikumiem ir jātiek proporcionalizētiem. Līdz ar to es vēlētos uh, Uzteikšu ziņojumu īpaši, ka tas attiecās uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un mēģināsim šo palabot ar grozējumiem. Priekšsēdētājs, paldies, Stēlers kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un vēlētos pateikties arī referentei. Runāšu lakoniski un vēlētos pievienoties tiem kolēģiem, kuri vienmēr ir uzsvēruši to, cik svarīgai ir jābūt juridiskajai noteiktībai un caurskatāmībai, arī sociālajai dimensijai. Uh, Heidi jau pieminēja tā saucamos dalītos pakalpojumus. Kaut arī mēs nākam no dažādām kultūrām un mums jau ir iegājies, iegājiešies dažādi veidi, kā mēs lietas un situācijas risinām, tas tomēr ir svarīgi to apkomot. 19. punktā ir ļoti labi, ka tas parādās šajā ziņojumā, jo tas cilvēks noteikti izdarīja tas cilvēks noteikti interesēs. Runājot par ekspertīzi, par zināšanām, par profesionālismu, par paraugu prakses apmaiņu, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai paraugu prakses apmaiņa notiks starp dažādām valstīm un arī starp dažādām profesijām. Paldies, Heidī! Jā, Jā priekšsēdētāji, paldies! Es eh, gribētu pievienoties visām uzslavām, kas tika paustas Rūlas kundzei. Ne tikai par to, ka šis eh, ziņojums ir skaidrs un saprotams, bet eh, es piekrītu arī viņas politiskajai nostājai. Uzklausīšanā kļuva skaidrs, ka um, bieži vien publiskais iepirkums tiek izmantots arī politiski stratēģiskiem mērķiem. Uh, ka dažādi politiskie grupējumi to izmanto gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, un man tas eh, šķita ļoti interesanti, ka arī darba devēja asociācija ļoti skaidri uzklausīšanā teica, ka, eh, piemēram, eh, varētu kā sociālo kritēriju prasīt arī darba koplīgumu ievērošanu. Viņi teica, ka tas viņiem ir pieņemama, tāpēc tātad mums ir arī uh, sabiedrotiem pusē, kas nevienmēr ir mūsu pusē. Labi, man šķiet, Rūlas kundze, arī tas, ka e, jūs prasāt vienkārši skaidrus un elastīgus noteikumus un šo te ierosinājumu, ka komisija, e, komisijai to vajadzētu stingrāk uzraudzīt un arī e, veidot stimulus. Tas ir pilnīgi pareizi, bet mums nevajadzētu atstāt malā dalību valstis. Uh, Manuprāt, ļoti labi, ja var lēmums pieņem decentralizēti, un ja dalība valstis tiešām rūpētos par ātru un, un uh, precīzi ieviešanu. Majerkungs, jūs zināt, ka uh, direktīvas tiek bieži vien ieviests vēlu arī Vācijā un uh, ļoti svarīgas direktīvas. Par robežvērtībām man ir liels prieks, ka debats pēdējos sešos gados uh, ir mainījušās uz labo pusi tagad eh, tiek diskutēts par robežvērtību paaugstināšanu, kuras mēs piedāvājām 2004. gadā, bet eh, tomēr lietas ir mainījušās, un um, tagad Eiropas Savienība ir ļoti ieinteresēta arī ieiet citos globālos tirgos. Indija ir viens piemērs, un ir brīvās tiesniecības nolīgumi, kas būtu jāmaina, kā to dzirdēju no mūsu kolēģiem ārējās tirzniecības komitejā. Proti, mums vajadzētu tiešām pārbaudīt, vai tas neradīs problēmas PTO, ja mēs robežvērtības tagad uh, paaugstināsim, kamēr sešas gadus esam tās atstājuši vienā līmenī. Es neesmu pret to, bet vajadzētu pārbaudīt, vai tur nebūs problēmas. Rūlas konzeles no jums gribētu uzzināt par 17. punktu, kas aiz tā slēpjas no jūsu priekšlikumiem, vai tas nav tāds uh, bīstams caurums šeit. Un 21. Uh, punkts, to jūs jau grozījāt, pirmajā versijā bija obligāti, un tagad jūs lasījāt, tad rakstījāt, ka vajadzētu palielināt informētību. Tad tas bija nepareizs tūkojums vācu versijā. Vācu tūkojums pirmajā versijā tātad bija nepareizs, un uh, man ir prieks, ka jūs pārbaudījāt arī šo tulkojumu, jo tulkojumi bieži vien, ja tie ir nepareizi, var radīt uh, eh, liels problēmas. Paldies. Yes, say, Mrs. Jā, uh, eh, Rūlis uh, eh, kundze tā tad informēja visus jau, ka ir jauns vācu teksts pieejams. Yes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī runāšu lakoniski un vispirms es vēlētos uzteikt visu to labo šajā ziņojumā, bet tas jau šeit parādījās. Viens moments. Uh, Runājot ar Dāņu publisko iepirkumu organizētājiem un publiskajām iestādēm, tad, protams, šīs iestādes zina un administrācija zina, lai noteikumi būtu skaidri, lai būtu skaidra arī sociālā joma, tātad kādas ir tās prasības, kuras tiks izvirzīts publiskajā iepirkumā. Un es domāju, ka būtu tikai lieliski, e, ja mēs runātu ne tikai par ilgtspējīgu, par zaļajām problēmām, bet arī, ja mēs vēlamies runāt par publisko iepirkumu, tad ir jārunā arī par sociālo aspektu. Tātad, piemēram, kā būs ar etniskajām minoritātēm, kāda ir ar sociālo klauzulu un tā tālāk. Un es domāju, ka to vēl šajā ziņojumā varētu iekļaut. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja. Jā, es varbūt vēlētos eh, pieskarties tam punktam, ko Kristela Šaldemozes kundze tikko teica, jo runājot nodarbinātības komitejā mēs runājam par līdzīgām tēmām, un vēlētos varbūt izgaismot šo ziņojumu tieši no šī aspekta. Vispirmām kārtām iespēja iekļaut apmācības un izglītības iespējas, piemēram, ja kāda uzņēmuma vēlas izglītot savus uh, strādājošos, un vienmēr mums vajadzētu raudzīties publiskajā iepirkumā, lai tas eh, tiktu piemērot spēkā esošajiem noteikumiem. Nākamais runājot par mērķu grupām, tas jau ziņojumā ir ļoti labi, un ceturtais moments, ko vēlētos iekļaut, ir tā saucamais EMB klasifikators, kurā runa iet par sociālo servisu darbību un sociālajiem momentiem. Tātad tie būtu varbūt ar sociālo jomu saistīti četri punkti, un varbūt, ka to varētu arī runāt šajā komitejā. Un jā, mūsu e, komiteja nāks klajā ar atzinumu. Es nedomāju, ka tas būs pretrunā ar mūsu principu, tātad mūsu principu nebūs pretrunā ar jūsējiem. Priekšsēdētais, paldies. Es, e, es, e, jā, mēs no nodarbinātības komitejas sagaidām arī atzinumu. Rošfor kungs. Priekšsēdētāji, es arī gribētu apsveikt Rolas kundzi par ziņojumu un par to ka viņa tiešām precīzi ir strādājusi un gājusi uz mērķi. Mēs, protams, vēlamies, lai būtu labāka kvalitātes un cenas attiecība, bet es domāju, ka ir pienācis brīdis uh, precīzi definēt kvalitāti valsts iepirkuma tirgiem, jo vienmēr būs savādāk uh, uh, aizdomas, kāpēc tad netika paņemts lētākais piedāvājums. Un vajadzētu priekšlikums par to, kas tad ir kvalitāte. Kā Krocman kungs tikko teica, pirmkārt, eh, jābūt arī spējai veikt labošanas darbus, ja kaut kas ir sabojājies, lai nebūtu tā, ka uzņēmums to nevar darīt. Tātad šis kvalitātes jautājums. Un otrkārt, eh, nevis ilgspējība, bet eh, termiņš. Tātad, cik ilgi pastāvēs šis pakalpojums, kas ir sniegts? Mēs vēlamies piecu, desmit gadu garantiju lietām, tātad formalizēt šos aspektus. Otrakārt, MVU papildus tam, kas tika teikts, nevajadzētu aizmirst uh, iespēju, ka MVU var ļoti labi reaģēt uz uh, konkursiem. Um, vajadzētu pieņemt arī asociāciju piedāvājums. Tātad tas ir uzņēmumu apvienības, kas var arī piedāvāties, piedalīties konkursos. Tādējādi viņiem ir lielāka kapacitāte šiem uzņēmumiem un var viņi sasniegt šo līmeni, lai varētu iekļūt tirgū. Tātad tas pastāv nekaitējot konkurencēs. Tātad, uh, To nevar atļaut, ja tas novad pie vietējā monopola, bet ja tas nenovad pie vietējā monopola, tad uh, būtu jāpieļauj šādas mazo un vidējo uzņēmumu apvienības, kas piedalās konkursos. Paldies! Good, Paldies! Un uh, tagad es došu vārdu diviem koordinatoriem, vispirms Gepkārds kundze un pēc tam Švābkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji! Es arī gribētu pateikties par ļoti labo ziņojumu projektu, kur ir iesniegus Rūlas kundze, ar kur tiešām ļoti labi var strādāt. Un tas eh, tiešām nav um, tāds ierasts eh, gadījums. Tas tiešām bija ļoti labi. Nevis tāpēc, ka es būtu pārsteigta, ka viņi tā strādā, bet nevienmēr tā ir. Viens temats eh, mūs nodarbināja jau gadu tūkstošu sākumā. Tas bija izdevīgākā vai lētākā piedāvājuma jautājums. Mēs vēlamies izdevīgāko, to mēs toreiz teicām, bet kritērija, kurus mēs uzstādījām, bija pārāk aptuveni. Līdz ar to izveidojās tāda juridiski nedroša situācija, nenoteikta situācija, kas noved pie tā, ka dažas dalība valstis vai um, konkursu rīkotāji neiekļāva šos kritērijus, jo viņi nevarēja būt pārliecināti, vai viņi visu precīzi izpildīs. Mums pie tā ir jāpiestrādā, tas ir ļoti svarīgs aspekts, un tika nosaukti jau daži piemēri, kurus negribētu atkārtot, tāpēc, ka nav daudz laika. Otrs punkts, kuru uh, arī gribu uzsvērt, un ko mums vajadzētu šeit uh, precīzāk izstrādāt, ir tas, ka nedrīkst ļaut kopienu tiesai veidot likumdošanu, tātad pieņemt likumdošanu. Un šeit ir runa arī par koncesijām. Mēs aizvien un aizvien redzam, ka ir nepieciešams lemt kopienu tiesā, jo daudz nezin, kā to visu risināt. Un šis aspekts mums arī ir jāņem vērā, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Es zinu, ka tur ar Rūlas kundzi mums nav pilnīgi vienāds viedoklis, bet mums vienkārši jābūs, būs jāturpina diskutēt. Finally, Mr. Schwab. Švāba kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi. Man šķiet, ka Rūlas kundzes ziņojums ir eh, tā kā eh, naglai uz eh, galvas sitiens. Un, manuprāt, tiešām publiskā iepirkuma joma ir mazliet jāgroza, un tieši tāpēc šis ziņojums ir tik labs. Es domāju, ka tautspaties grupa varēs atbalstīt daudzus no šiem punktiem, un it īpaši es vēlētos uh, atbalstīt eh, šo piesardzīgo pieeju jautājumam par eh, robežvērtību maiņu, jo, kā jau tika pareizi norādīts, šeit ir eh, runa ne tikai par mūsu pašu tirgiem, mums ir jādomā par mūsu um, eksporta spējīgajām nācijām Eiropā un arī pasaulē. Nākamais, ko es gribēju pieminēt, ir šis ekonomiski izdev, izdevīgākais uh, Eh, piedāvājums. Tas, ko teica eh, franču kolēģis, ir pilnīgi pareizi. Mums ir jādomā par šo punktu, bet tajā pašā laikā ir jāņem vērā arī citi aspekti. Tāpat arī mums ir jādomā par vienkāršošanu, eh, par tur mēs varam tikai un vienīgi piekrist, bet jautājums ir par to, vai tas būs iespējams. Ir jāatcerās, ka mm, Savā judikatūrā Eiropas eh, kopienu tiesa ir skaidri norā, norādījusi uz kādu punktu, kas agrāk radīja daudz neskaidrību. Ja mēs mainīsim normatīvos aktus visu laiku, tad mēs nenodrošināsim juridisko noteiktību. Mums ir, protams, jādomā par juridiskās noteiktības ieviešanu, ja šāda noteiktība nav pastāvējusi. Tāpat arī es varu piekrist Engela kungam, ka uh, nevienmēr ir pareizi grozīt eh, publisko iepirkumu. Protams, ka mums ir eh, jānodrošina vienkāršošana, bet eh, ne visur mēs varam uzreiz tā droši ķerties klāt, un tur mums vajadzētu mazliet nogaidīt. Lielas paldies, lielas paldies par šīm interesantajām debatēm. Šmits kundze ir klāt no komisijas. Diemžēl mums nav pārāk daudz laika atlicis. Vai jūs vēlējāties runāt par kādiem konkrētiem jautājumiem? Pavisam īsi. Uh, Došu jums kādu minūti, pēc tam Rūlas kundze varēs eh, pabeigt mūsu diskusiju. Okay. Thanks a lot. Paldies, eh, priekšādātāji. Es vēlētos eh, teikt, ka esmu visu uzklausījusi, ņemšu to vērā. Un tā kā jūs piedalījāties arī konferencē un redzējāt šos daudzos mūsu sagatavotos dokumentus, tad jūs saprotat, ka uh, Eh, mēs jums piekrītam daudzos jautājumos, mēs esam gatavi darīt eh, ko tādu, kas iespējams eh, IMCO komitejai ļoti patiks. Es gribētu izteikt nelielu brīdinājumu par robežvērtībām un arī par vienkāršošanu. Šeit mums ir jāņem vērā mūsu starptautiskie pienākumi. Šeit nav runa tikai par robežvērtībām, te ir runa arī par prasībām attiecībā uz procedūru. Un tā, tā, šīs prasības ir noteiktas starptautiskā līmenī. Tas mums ir jāņem vērā, tad, kad mēs runāsim par procedūru vienkāršošanu. Tas nebūtu nenozīmē to, ka mēs eh, necenstos darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Liels paldies! Esam pārliecināts, ka, esmu pārliecināts, ka jūs noteikti eh, sekot liet, sekosiet līdz notik, notikumiem. Došu vārdu Trūlas kundzei noslēguma vārdiem un arī laika grafika apspriešanai. Man ir liels prieks, ka ēnu referentī piekrita, ka eh, gala termiņš ir jānosaka tagad. Uh, ja mēs eh, darbotos eh, ilgāk, tad eh, mēs nevarētu pabeigt savu darbu kopā ar komisiju. 19. jūlijas tā tad ir gala termiņš, arī centīšos pēc iespējas ātrāk koriģēt vācu tulkojumu tā, lai visiem ir labs pamats darbām. Visi līdzrādnieki saņems manus grozījumus, nosūtīšu arī jauno angļu versiju, tā lai jūs uh, zinātu, kādus grozījumus es gatavojos iesniegt, un uh, balstoties uz tiem jūs arī varēsiet iesniegt savus grozījumus. Attiecībā uz Vaileras kundzes jautājumu es domāju, ka mēs to atrisināsim divpusēji. Uh, pateicos jums par uh, labām, labajām diskusijām, un es gaidīšu arī jūsu grozījumus. Lielas paldies! Tātad grozījum, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 19. jūlijas, un diskusijas un balsojums mūsu komitē ir paredzēts 19. septembrī. Plenārsēdē izskatīsim šo jautājumu oktobrī un cerams, ka līdz ar to laicīgi arī komisija varēs darboties pie saviem jautājumiem. Tagad varam pievērsties nākamajam jautājumam. Tas ir ziņojuma projekts, ko gatavoja Hanzlikas kundze par pakāpojumu direktīvā paredzēto savstarpējās izvērtēšanas procesu. Ēna referenti ir klāta, Gebhārdas kundze, Māndēs kungs, Vai Kantvina kungs ir klāt? Es viņu neredzu. Vai kāds izteiksies zaļo vārdā? Es pats esmu šeit klāt, Trafilīdis kungs nav klāt un Salvīni kunga arī nav. Es atvainojos, es jūs nepamanīju. Tagad došu vārdu Hanslikas kundzē, viņa prezentēs savu ziņojumu, un tad arī uzklausīsim pārējos diskutiju dalībniekus. Mums, eh, diemžēl, vairs nav daudz laika. Es zinu, ka arī Svensons kundze ziņojums ir jāizskata. Hanslikas kundze, lūdzu jums vārds. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kole... Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Pakalpojuma direktīva ir viens no galvenajiem likumdošanas aktiem, kuru mēs eh, izskatīsim šā punkta sakarā šajā komisijā. Mēs e, daudz jau esam runājuši par šo direktīvu, un pēdējā laikā, izstrādājot šo direktīvu, esmu īpaši, izstrādi, esmu īpaši pieskārusies pakalpojumu direktīvai, taču runiet arī par izvērtējumu procedūru. Un par to mēs runājam šīs dir ierosinātās direktīvas 39. punktā. Tas ir jauns instruments, kurš Eiropas juridisko instrumentu klāstā tiek pie piemērots pirmo reizi, tiek piedāvāts pirmo reizi. Savstarpējās izvērtēšanas process neaptver visus direktīvas punktus, tas tiks piemērots tikai konkrētos gadījumos, tādos gadījumos, kur šī direktīva neaizliedz, un tādos gadījumos, kuros dalību valstīm ir rīcības brīvība. Runājot par manu ziņojumu struktūru, tad tas patiesībā atspoguļo tās diskusijas, kuras mums bija sanāksmes laikā, kurā mēs jau runājām par savstarpējo izvērtēšanas procesu, un manā ziņojumā tiek sīkāk izskatīti trīs momenti. Pirmkārt, tā pieredze, kas jau šobrīd ir iegūta savstarpējās izvērtēšanas procesa, procesā, kāda ir tā rezultāti, kādas ir nākotnē paredzētās darbības, Un eh, treškārt, šajā savstarpējās izvērtēšanas procesā mums par to ir jārunā kā par instrumentu, kuram jātiek iestrādātam nākotnē izstrādātos likumdošanas aktos. Es uzskatu, ka savstarpējās izvērtēšanas procesu nevajadzētu sajaukt ar direktīvas īstenošanas procesu. Abi šie procesi ir savstarpēji saistīti, kamēr savstarpējās izvērtēšanas process nekādā gadījumā nenāks par labu un neveicinās veterinārs direktīvas īstenošanu. Šis process e, savā veidā ļaus izvērtēt iekšējā tirgus pakalpojumu situāciju pēc tam, kad direktīva jau būs transponēta un īstenota. Runājot par īstenošanas procesu, tad e, līdz šim vēl direktīva nav pilnībā īstenota un arī pakalpojumu direktīva nav pilnībā īstenota. Runājot par direktīvas realizēšanu dzīvē, tad tas varētu ietekmēt savstarpējās izvērtēšanas procesu. Un tomēr uzskatu, ka šis savstarpējās izvērtēšanas process būtu jāuzskata par galveno elementu administratīvās sadarbības procesā starp dalību valstīm, kā arī par uh, saprašanās instrumentu pakalpojumu jomā iekšējā tirgū. Pie tam tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments, ar kuru mums izdotos izvairīties no iekšējā tirgus pakalpojumu kropļošanas. Runājot par kognitīvo procesu, tad eh, tā ir viena no šī savstarpējās izvērtēšanas procesa pievienotajām vērtībām. Komisija savā dokumentā jau atspoguļo ārkārtīgi interesantu ainu, proti, kas dalību valstīs šobrīd notiek eh, direktīvas eh, paredzēto savstarpējās izvērtēšanas procesu gaismā. Un eh, tas ir nepieciešams šā procesa caurskatāmībai. Ieinteresētās puses patiesībā nav savstarpējās izvērtēšanas procesa puses. Šīm pusēm, kas piedalījās, šajā informācijas apkopošanā e, jau piedalījās komisijas viedokļa apkopošanā, un tomēr šobrīd mums pietrūksta galīgā ziņojuma rezultātu un secinājumu. Secinājumu, kurus e, varētu pēc tam izplatīt ieinteresētajām pusēm un iegūt viņu viedokli. Es uzskatu, ka šo procesa momentu vēl varētu nākotnē uzva, uzlabot, Šis process pakalpojumu direktīvas savstarpējās izvērtēšana, šis process tiek izmantots arī citos gadījumos, un to varētu tādos izmantot, piemēram, tādos gadījumos, par kuriem komisija nav atbildīga, piemēram, pakalpojumu, iekšējā tirgus pakalpojumu izvērtēšanai. Mēs runājam par vairākiem vairākiem rīcību momentiem. Vispirmām kārtām ir notikušas savstarpējās sarunas starp dalību valstīm, un es uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu tikt informētam par šādām sarunām, un tomēr man ir radies iespējas, ka mēs zināmā mērā esam zaudējuši tādu kā plašāku skatījumu par to, kas tad notiek pakalpojumu situācijā, uh, iekšējā tirgū, un lielākoties uzmanība tiek vērst uz direktīvas īstenošanas procesu, un tas varbūt nav īsti pareizi. Laiks, kurš ir, pa, kuram, kurš ir pagājis no direktīvas spēkā stāšanās tās transpozīcijas līdz līdz tās īstenošanai ir pietiekams, lai tā būtu īstenota pilnībā un tomēr. Komisija ir nākus klajā ar tā saucamās īstenošanas pārbaudas ideju, kas eh, varētu attiekties arī uz citiem likumdošanas aktiem Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka runājot par vienotu pakalpojumu tirgu, tad uzmanību vajadzētu galvenokārt vērst uz tiem sektoriem, kuriem ir izaugsmas iespēja, un tas galvenokārt attiecās uz pārobežu tirzniecības gadījumiem. Tāpēc uzskatu, ka ir jāstrādā arī turpmāk un tas ir nepieciešams, lai mēs pilnībā varētu izmantot klauzulu par savstarpējo izvērtēšanas procesu. Un visbeidzot, komisija ir uzsvērusi veselu virkni problēmu, kuras šobrīd ir saistītas ar pakalpojumu eh, momentu, arī ar paškapitālu un citiem aspektiem, uzņēmumiem un arī ar apdrošināšanas problēmām. Arī to mums vajadzētu izskutēt un diskutēt. Kā jau teicu, komisija to ir uzsvērusi jau vairākas reizes, ne tikai izskatot pakalpojumu direktīvas transpozīciju un rīcību, un uzskatu, ka arī mums vajadzētu nekavējoties rīkoties. Savā ziņojumā es e, galvenokārt esmu runājis par to, kādi ir pakalpojumu direktīvas īstenošanas ekonomiskie, ekonomiskie momenti un par to runā arī komisija. Es uzskatu, ka savstarpējās izvērtēšanas procesu kā tādu atbalstīt vajadzētu, jo tas novestu pie visiem vēlam rezultātu. Pie tam tādā veidā arī parlamentam būtu zināms pēdējā notikuma attīstība. Vēl bez tam uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot to pieredzi, kas jau ir iegūta savstarpējās izvērtēšanas procesā citās politiskajās jomās, Tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu šo instrumentu izmantot arī nākotnē. Un tomēr tas ir savu veidu nosacīts ieteikums, jo uzskatu, ka savstarpējo izvērtēšanu vajadzētu piemērot horizontālās jomās, kas tādajādi ļautu zināmu pietiekam lielu rīcības brīvību dalību valstīm. Tātad uzskatu, ka savstarpējo izvērtēšanu vajadzētu izmantot tādās jomās, kas ir ārkārtīgi būtiskas un nevis uz pilnu direktīvas spektru. Savstarpēju izvērtēšanu vienmēr vajadzētu piemēr, piemērot balstoties uz dziļu un pamatīgu analīzi. Iesaistītajām pusēm un ieinteresētajām pusēm ir vienmēr jebkuru brīdi jābūt interesētām par darbu notikumu gaitu. Uzskatu, ka šis savstarpējās izvērtēšanas process ir veiksmīgs instruments, kaut arī tam ir zināmas ēnas puses. Vēl bez tam es uzskatu, ka mums vajadzētu uzmanību vērst uz tādiem pasākumiem, kas varētu uzlabot iekšējā tirgus pakalpojumu sfēru. Komisija jau ir nākus klajā ar vairākiem priekšlikumiem, kādā veidā attīstīt iekšējo tirgu. Taču mūsu galvenais mērķis, pirmais mērķis ir pakalpojumu direktīvas adekvāta īstenošana. Paldies, kolēģi, tas arī bija viss no manas puses, un es būšu iepriecināta dzirdēt jūsu komentāru. Īpaši no ēnu referentiem paldies. Uh, paldies, Hansleks kundze. Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Pirmā Gebhārdas kundze. Paldies! Paldies, Hanslikas kundze, par tiešām ļoti labo ziņojumu projektu, kur jūs iesniedzāt. Un tur tiek minēts kāds temats, uh, par kuru mēs ilgi diskutējām arī tad, kad runājām par pakalpojumu direktīvu. Un parlamentā vairākuma viedoklis uh, patiesībā bija tāds, ka šis ir ļoti birokrātisks instruments, kas šeit tiek piemērots, to mēs noraidījām. Un tomēr dalība valsts teica, mēs to vēlamies, un tad mēs to pieņēmām un teicām, paraudzīsimies, kā tas darbosies. Sākotnējā skepse, kas parlamentam bija, nav bijusi tik ļoti pamatota, un tas arī ir labi, tad mēs esam kaut ko jaunu iemācījušies. Šī procedūra, kā tā uh, tiek veidota, tiek veidota mazās grupās, un nav jau tā, ka visām dalībvalstīm ir jāinformē un jādiskutē par visām, visiem grozījumiem, kas notiek visās dalībvalstīs. Tā nav, un tā tad ir izvēlēta tāda saprātīga procedūra, un tā ir mērķtiecīga. Un, manuprāt, šī procedūra ir veicinājusi arī to, ka dažas e, bāžas, kas administrācijā pastāv, tad kā aizspriedumi pret citām valstīm un tradīcijām un notik, noteikumu nezināšanu citās valstīs, tādējādi tiek pārvarēta ar šo savstarpēju izvērtēšanu un tādējādi administrācijā tiek ieviest arī šī Eiropas ideja. Un, ja tas ir viens no sasniegtiem mērķiem, tad es domāju, mēs jau daudz esam ieguvuši. Līdz ar to es domāju, ka šī uh, pieeja nav bijusi nepareiza. Un tomēr jums ir, manuprāt, taisnība, ka jūs sakāt, ka to nevar piemērot visur, jo procedūra tomēr ir ļoti birokrātiska. Un tāpēc um, nākotnē, kad šis instruments uh, tiks izmantots, būs ļoti konkrēti jāpadomā, kad, kā un uh, kur to piemērot. Un uh, to es gribētu arī pastiprināt jūs ziņojumā, proti, lai uh, politiski sarežģītas, uh, uh, sarežģītās un plašās jomās to varētu piemērot, bet ne katrā gadījumā. Vispārējai likumdošanai es joprojām gribētu pieturēties pie tā, ka šīs atbilstības tabulas tiktu sastādītas, lai vienkārši komisija zinātu, kā tiesību akti ir piemēroti. Un tas arī otrais punkts, kuru gribētu uh, uzsvērt jūsu ziņojumā, tas te ir pieminēts, bet eh, to gribētu vēl pastiprināt. Bez šīm ļoti pozitīvajām lietām tomēr gribētu lūgt jums padomāt, vai jūs 16. un citu turpmāko punktu jomas gribētu ietvert ziņojumā, jo šeit tiek vērtēta pakalpojumu direktīva un nav saistības ar šo izvērtēšanas procesu. Mums vajadzētu aprobežoties ar tām tēmām, kuras uzsverām iniciatīvas ziņojumā un arī savā ziņojumā par partneriem. Kontaktpersonām es to minēju, nevajadzētu šeit tādas saturiskas diskusijas uzsākt. Tātad jūs varbūt varētu vēl padomāt šos te punktus 16 eh, un citus varbūt tomēr šeit neiekļaut, jo tas varētu padarīt diskusijas smagākas eh, un eh, jūsu tematu varbūt atstāt tā kā novārtā. Un vajadzētu varbūt padiskutēt, kā citādāk risināt šos jautājumus. Paldies. Paldies. Mandes kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsādātāji pakalpojuma direktīvai vajadzētu būt vienai no. Oh, now it's working. Well, actually, what I said... Bija izslēdzies mikrofons. Tas, ko es vēlējos teikt, es eh, pozitīvi izturos pret eh, šo ideju, taču praksē um, viss nemaz neizskatās tik labi. Eh, Pakāpojumu brīvai kustībai būt, vajadzētu būt vienai no stūrakmeņiem Eiropas Savienībā, bet uh, Mēs piedzam to, ka dalībvalstis cenšas aizsargāt savus pakalpojumu sniedzējus un cenšas radīt tirgu saviem pakalpojumu sniedzējiem citās dalībvalstīs. Bet šķiet, ka atkal parādās robežas, un tā man ir patiešām žēl. Es tātad pozitīvi izturos pret šo ideju, nevēlētos to vēlreiz uzsvērt, jo pārējie arī jau to teica, un eh, komisijas paziņojums ir diezgan optimistisks. Atkal vēlētos teikt, ka arī es izturos pret to optimistiski, un ja to varēs labi īstenot, tad noteikti visi varēs būt apmierināti. Taču šķiet, ka ne visas dalībvalstis ir pilnībā īstenojušas šo direktīvu. Žēl, ka tā. Tās ir izmainījušas nozaru likumdošanu, lai atbrīvotos no šķēršļiem, mēs redzam, ka vēl pastāv dažādas problēmas. Tad, kad Evelīna un es strādājām un strīdējāmies par šo jomu, mēs izslēdzām vairākas nozares, kas nav harmonizētas, piemēram, azārtspēles, veselības pakāpojumi tā tālāk. Es domāju, ka mums vajadzētu visu to izvērtēt. Juridisko lietu komitejā jau ir noticis balsojums, un mani kolēģi vēlas organizēt azartspēļu nozari um, dalību valstīs, bet mēs redzam, ka, protams, ar laiku cilvēku domas var mainīties. Man patīk šī doma par vienota kontaktpunkta izveidi. Man patīk arī rezultātu pārbaudes. Taču es domāju, ka komisijai vajadzētu iegūt savā rīcībā dažādus eh, rīkus, lai tās varētu uzlikt sankcijas dalībvalstīm, kas eh, nav visu izdarījušas. Es domāju, ka pēc eh, pieciem, sešiem, desmit gadiem cerams, ka pakāpojuma direktīva darbosies praksē tā, kā tas bija iecerēts jau sākumā. Liels paldies par šo ļoti pretrunīgo uzrunu, kas jums ir raksturīgi. Tagad es vēlētos izteikties savas grupas vārdā, kas vēl vēlas runāt. Haidē, vai jūs vēlaties ko teikt? Pavisam īsi, bet eh, vispirms par eh, Māndeskunga teikto. Jums vajadzētu izlasīt jūsu pārtījas kolēģa ziņojumu par azartspēlēm. Tajā ir ļoti daudz informācijas. Varbūt nav īsti atainots jūsu viedoklis. Es eh, vēlējos uzsvērt to, kas man šķita svarīgi. Savstarpējā izvērtēšana ir ļoti uh, laba doma, un uh, eh, Hanslīgas kundze ir visu šo jautājumu labi izstrādājusi. Paskaidrojuma rakstā viņa ir devusi vislabāko komentāru, ka viņa vēlas uh, pieminēju tikai pašu svarīgāko, lai nevajadzētu ieviest pārāk daudz punktu, kas īstenībā nevienam nav vajadzīgi. Es domāju, ka šo piezīmi vajadzētu iekļaut arī pašā ziņojumā. Šeit nav runa tikai par pakāpojumu direktīvu, bet gan par tās īstenošanu dalībvalstīs. Mēs esam saņēmuši daudz sūdzību no Vācijas pašvaldībām. Mums ir jāatcerās arī par Vācijas valdības darbu. Varbūt mums vajadzētu uh, ielikt eh, šo te komentāru, kas ir iekļauts paskaidrojuma rakstā, iekļaut to arī ziņojumā. Bet eh, citādā ziņā liels paldies par jūsu paveikto. Paldies, Rūskundze. Es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit atsākt diskusijas par eh, pakāpojumu direktīvas aptvērumu. Mums ir daudz dažādu priekšlikumu šajā sakarā. Uh, Hansekas kundze savā ziņojumā ir teikusi, ka pats svarīgākais šajā procesā ir īstenot uh, komplicēto vienotā tirgus likumdošanu, kurai ir horizontālā dimensija. Dalībvalstīm ir uh, jāizsaka spriedumi par iespējamiem pakāpojumu ierobežojumiem, balstoties uz politikas kritērijiem. Attiecībās pakāpojumu direktīvu spriedumi par jomām, kur var uzlikt eh, ierobežojumus pakāpojumu sniegšanai, te ir runa par 16. pāntu. Es redzu, ka Gebhārdas kundze smaida, jo viņa zina visas šīs garās sarunas par pakāpojumu sniegšanas brīvību. Tad te ir runa par to, ka dalībvalstis pašas var izvēlēties šos ierobežojumus. Mūsu mērķis ir nodrošināt konsekvences starp dalībvalstu iestādēm. Uh, attiecībā uz to, ko dalībvalstis uzskata, ka var ierobežot balstoties uz 16. pantu. Šķiet, ka esam panākuši progresu, ja runa par direktīvas īstenošanas izvērtēšanu. Tas ir jādara eh, pašām dalībvalstu iestādēm, balstoties uz koleģiālu izvērtēšanu. Ja mēs atceramies par telekomunikāciju direktīvu, kur uh, Mēs izmantojām šo koleģiālo izvērtējumu telekomunikāciju organizācijām. Tā vietā, lai izvēlētos komisijas pieeju, kas bija centralizētā, tad, eh, protams, ir jāatcerās, ka komisāri nebija tie paši eh, attiecībā uz pakalpojumiem un uz telekomunikācijām, bet, manuprāt, mēs eh, ļoti konsekventi ieturējām parlamenta nostāju, un šķiet, ka koleģiālas nostājas, koleģiālas izvērtēšanas ieviešana jums ir ļoti nozīmīga. Taču ir jāatcerās, ka šeit ir ļoti īpaši apstākļi. Te nav runa par to, ka to varētu izmantot jebkurā brīdī. Ir jādomā par spriešanu. Piemēram, ja runa par sastarpēju izvērtēšanu attiecībā uz precēm, tad vēl ar vienu pastāv vairāku dalībvalstu ierobežojumi, kas attiecas uz preču pārobežu kustību. Uh, Dažas dalībvalstis uzskata, ka preces nav drošas, kaut gan tās tiek tirgotas citā dalībvalstī. Attiecībā uz precēm mums ir vajadzīga kolēģiāla izvērtēšana un dialogs starp iesaistītajām dalībvalstīm. Atklāti sakot, ir grūti um, saprast, kādos apstākļos uh, dalībvalsts varētu kaut ko aizliegt, balstoties uz politiskiem kritērijiem, sakot, ka tas ir pilsoņu labā, kamēr tāds pats pakalpojums ir brīvi pieejams kādā citā valstī. Noslēgumā, attiecībā uz Gebhārdas kundzes teikto, es eh, viņai piekrītu tajā, ka tagad nav pienācis laiks eh, meklēt eh, atrisinājumus pieminētajām problēmām. Hānslīkas kundzē ir taisnība, kad viņa runā par galvenajiem secinājumiem. Viens no sarežģītākajiem un komplicētākajiem aspektiem, kuru parādās šīs spriešanas iespējas, ir apdrošināšanas pienākumi, kas tiek uzlikti dalību valstīm, neskatoties uz faktu, ka šīs pakāpojums sniedzējs jau ir apdrošināts eh, savā dibināšanas valstī. Manuprāt, mums vajadzētu šo aspektu vairāk komentēt jo te ir runa par uzticēšanās trūkumu. Ja kāds eh, uzņēmums tiek uzskatīts par apdrošinātu vienā valstī, bet netiek uzskatīts par apdrošinātu citā valstī, tikai tāpēc, ka nav notikusi pieredzes apmaiņa un informācijas apmaiņa. Tāpat arī šeit ir runa par certifikācijām dažādu, pakāpo, dažādu pakāpojumu sniedzējiem. Uh, Mums ir jādomā arī par savstarpēju profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Viss tas, protams, iet eh, zem viena jumta, bet mums vajadzētu identificēt, kur mēs eh, vēlamies saņemt eh, komisijas informāciju, komisijas ziņojumus. Man šķiet, ka komisija ir norādījusi uz pareizajiem risinājumiem, bet vajadzētu, lai tie tiek skaidrāk identificēti. Uh, Es vēlētos eh, pateikties par šo ziņojumu, un es noteikti iesniegšu arī savus grozījumus. Tas būtu viss par šo ziņojumu. Mums ir maz laika, bet es gribētu sveikt Mārtīnu, kura nodaļa ir atbildīga par šiem svarīgiem procesiem. Varbūt viņš varētu mums sniegt komentārus par iepriekš teikto. Došu jums vārdus pāris minūtēm. Paldies, priekšādētāji. Izteikšos pavisam īsi. Es zinu, ka mums vairs nav daudz laika. Pirmkārt, mēs esam ļoti apmierināti ar šo ziņojumu. Mēs uzskatām, ka šajā ziņojumā ir ietverti visi svarīgākie aspekti attiecībā sastarpēju izvērtējumu. Tas ir balstīts uz uh, pakāpojumu direktīvas 39. pāntu. Uh, Ir jāatcerās, ka te ir vairākas indikācijas attiecībā uz to, kas mums ir jādara. Mēs centīsimies būt novatoriski un arī efektīvi strādāt. Man ir prieks dzirdēt, ka Gebhārds kundze ir atzinusi, ka no šī procesa ir zināms labums, ka ar to netiek radīta tikai lieka birokrātija. Mēs patiešām cenšamies nodrošināt birokrātijas samazināšanu komisijā. Es uzskatu, ka būtu ļoti labi pieminēt eh, svarīgākos secinājumus, ko komisija ir sniegusi savā paziņojumā. Mēs neuzskatām, ka mēs tādējādi sniegtu pāragus, pāragrus secinājumus par šo procesu, bet mums tas ļautu uzlabot eh, pakāpojumu vienoto tirgu. Iespējams, ka šajā dokumentā mēs varēsim atrast tam īsto vietu. Es piekrītu arī tam, ko pieminēja daudzi attiecībā uz uh, ierobežoto šo instrumentu izmantošanu. Ir jāatcerās, ka tas radīja lielu darba slodzi gan komisijai, gan dalību valstīm, līdz ar to to nevajadzētu izmantot katru dienu. Komisija ir apmierināta, ja parlaments eh, piekrīt mūsu kopējam mērķim, proti, ja dalībvalstīm, ka dalībvalstīm ir jāiesniedz eh, korelācijas tabulas par eh, direktīvu īstenošanu. Lielas paldies. Tagad došu vārdu Hanslikas kundzei noslēguma vārdiem, un, uh, un varbūt jūs varētu arī pastāstīt par laika grafiku. Nē, es to varu darīt. 18. jūlijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un uh, pēc brīvdienām 30. augustā mēs izskatīsim šos grozījumus. Cerams, ka jūs visi būsiet klāt. Balsojums komitejā paredzēts 19. septembrī, un pēc tam arī plenārsēdē Hanslikas kundze lūdzu. A, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētāji, un es gribētu pateikties visiem par komentāriem. Vispārīgi runājot, mēs esam viensprāts, ka savstarpējās izvērtēšanas process ir labs instruments, bet ka to nevajadzētu izmantot viso, visos uh, gadījumos. To vajadzētu izmantot tikai tad, ja mēs to izmantojam uh, horizontālajām direktīvām. Un man prieks, ka jūs piekrītat manam viedoklim šajā jautājumā. Es uh, pieņemšu uh, vairākumu jūsu ieteikumu. Es noteikti diskutēšu arī ar jums divpusēji, kā labāk ņemt vērā jūsu ieteikumus un uh, jauni grozījumi noteikti piešķirs arī papildus nianses un uzlabos ziņojumu saturu. Un esmu ļoti pateicīga par jūsu sadarbību un izmantošu šo iespēju, lai novēlētu jums jauks brīvdienas. Thank you very much. Vēls paldies! Es ceru, ka jūs arī uh, atlicināsiet laiku brīvdienās izlasīt mūsu grozījumus. Centīsimies daudz tādus neiesniegt. Eh, tagad eh, sveicu mūsu referenti Eva Britu Svensone pirmajai viedokļa apmaiņai par jaunu stratēģiju attiecībā uz patērēta aizsardzības politiku. Viņai ir eh, dažādas labas idejas, par kurām viņa gribētu ar mums parunāt. Mums ir pusstunda, es ceru, ka tajā varam iekļauties pirmajā viedokļa apmaiņā, jo mums būs arī vēlāk iespēja par to runāt. Legribs kundze šeit. Uh, Repo kungs, Gebhards kundze runās Repo kungu vārdā. Rošfor kungs, Rūls kundze ir izgājusi, varbūt viņa atnāks. Es eh, atkal esmu ēnu referents no EKR un Salvīnī kungs. Visi ir klāt, ja nemaldos. Un man ir arī ļoti liels prieks sveikt eh, Džaklīnu Maineri un Parapskevī Mišu, kas ir divi vadošie cilvēki no Digi Sanko un uh, arī tiesiskuma ģenerāldirektorāta atvainojos viņiem abiem, jo, protams, Mišu kundze, viņu mēs ļoti labi pazīstam, arī strādājot kopā ar viņu pie patērētāju tiesību direktīvas. Paldies abiem par ierašanos, un es ceru, ka jums diskusija beigās būs iespēja ļoti īsi izteikties. Lūdzu, Svensons kundze, jums vārds. Tak, Paldies, priekšsēdētāj kungs, un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka mēs šodien kopā ar kolēģiem varam strādāt pie jaunas patērētāja aizsardzības stratēģijas. Es eh, patiešām vēlētos pavisam īsi iepazīstināt kolēģis ar vairākām no savām prioritātēm, un es vēlētos dzirdēt arī kolēģu viedokļus, jo es jums visiem varu apsolīt, ka es visus viedokļus izskatīšu. Sākumā es vēlētos pateikt tikai to, ka Patērētājs stratēģijā ir ārkārtīgi spēcīga interese no iedzīvotāja puses, tātad tā ir tā saucamais noankurojums iedzīvotājos. Bieži vien ir tā, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji jūtas, vismaz to mēs jūtam iekšējās e, tirzniecības komitejā, tātad iedzīvotāji uzskata, ka varbūt direktīvas ir eh, interesantas uzņēmumiem un konkurētspējai, bet e, Ar šo ziņojumu, ar šo jauno patērētāju stratēģiju mums ir lieliski izdevība parādīt Eiropas iedzīvotājiem to, ka patērētājiem tiešām ir priekšrocības vienotā tirgū. Ir ārkārtīgi svarīgi to atcerēties, tātad šo patērētāju perspektīvu paturēt prātā. Uh, Es zinu, ka komisāri Dalī un Redinga 2012. gada maijā nāks klajā ar jaunu patērētāju aizsardzību, patērētāju tiesību aizsardzību stratēģiju, kas ir nosaukt par patērētāju darbu darba kārtību. Un doma ir tāda, ka uh, Šajā patērētāja darba kārtībā tiks apkopota visa likumdošana, kas šobrīd atrunā patērētāja tiesības. Un e, es vēlētos, lai mēs parlamentā no palīdzētu komisijai un būtu tikpat augsta ambiciozi kā patērētāja un komisija. Taču mēs no iekšējās, iekšējā tirgus komitejas vēlamies redzēt parlamenta idejas patērētāju jautājumu izskatīšanā un nāk klajā ar mūsu balsi šajā procesā. Tāpēc būtu ārkārtīgi labi, ja mums būtu pēc iespējas eh, lielāks atbalsts no deputāta puses. Kad Eiropas Savienībā pirmo reizi sāka runāt par patērētāju tiesībām, tad galvenokārt runa gāja par pārtiku, veselību un drošumu. Par to jau mēs runājam arī šodien, taču šodien mums ir jāņem vērā daudz kas vēl cits un vairāk. Tāpēc es uzskatu, ka pirmkārt mums būtu jāpasargā bērni no reklāmas ietekmības, ietekmes. Mums vajadzētu izvairīties no dzīvībai un veselībai bīstam ķimikāliju lietošanas. Tāpēc mums vajadzētu izstrādāt jaunu patērētāju aizsardzību stratēģiju, kas iekļautos Eiropa 2020 stratēģijā un savukārt samazinātu CO2 izmešus. Mums ir nepieciešama stratēģija, kas ir digitalizācijas un globalizācijas un ekonomizācijas procesā runātu Eiropas patērētāju vārdā. Pie tam neaizmirsīsim, ka Eiropa noveco un mums ir jāmazina atšķirības starp patērētājiem iekšējā tirgū. Ir ārkārtīgi daudz dažādas prasības mums visiem kā patērētājiem. Pie tām mēs neesam tikai un vienīgi patērētāji. Mēs pirmām kārtām esam cilvēki un otrkārt pilsoņi. Mēs nevaram runāt par cilvēkiem kā tikai un vienīgi par patērētājiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ļoti spēcīgi, daudz spēcīgāk atbalstīt patērētāju aizsardzību organizācijas gan gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valstu līmenī. Vēl bez tam vēlētos pateikt, ka saskaņā ar tā saucamo patērētāju situācijas kritēriju novērtējumu tas ir parādījis, ka 17% Eiropas iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa. 18, 80 miljoniem cilvēku nav pieejami pamatprodukti dzīvē. Un vienlaicīgi mēs runājam par tādiem patērētājiem, kuriem ir ļoti daudz naudas un ļoti daudz resursu. Mums ir jāstrādā, lai mēs mazinātu plaisu starp dažādām patērētāju grupām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izveidot tādu sociālu Eiropu, kurā visiem būtu pieejami pamat sociālie pakalpojumi un šos pakalpojumus finansētu solidāri un visiem kopīgi. Ja mēs izmantosim šo mums šobrīd pavērušos iespēju un tiešām runāt un aizstāvēt patērētājus, tad mēs īstenosim Lisabonas līguma principus, proti patērētāju tiesības ir jāiestrādā pilnīgi visās jaunajās un arī vecajās politikas jomās. Līdz ar to runājot par CO2 izmešu samazināšanu, runājot par ilgtspējīgas ekonomikas stiprināšanu, tas viss nāks par labu patērētājiem un uzņēmumiem. Kā mēs varam garantēt patērētāju tiesības, pat ja patērētājs kaut ko iegādājas internetā? Kā mēs varam palielināt patērētāju apzinīgumu un savu tiesību zināšanu, lai viņi vienmēr zinātu, par ko viņi ir atbildīgi un kādas ir viņu tiesības? Man ir trīs prioritātes, ar kurām vēlētos jūs iepazīstināt. Tā ir ilgtspējība, tā ir drošība, un trešais - mums ir jāpasargā bērnu no reklāmas ietekmes. Saskaņā ar Eiropa 2020 stratēģiju Eiropas Savienība ir jāizveido vieda, iesaistoša un ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme. Un tas jau pats par sevi automātiski ietver, ka mums ir jāsamazina CO2 izmeši, lai mēs šos mērķus panāktu. Tas nozīmē, ka šajā patērētāju stratēģijā ir jāizskata katra atsevišķa individu patēriņš tādā veidā, lai katrs atsevišķs individs varētu ielikt savu ieguldījumu šajā mērķu izpildē. Mēs zinām, ka galvenais, kas visātrāk eh, dod eh, CO2 izmešu pieaugumu, ir transports, un arī par to mums ir jārunā jaunajā patērētāja stratēģijā. Ir vēl viena cita problēma - 90 miljoni tonu pārtikas katru gadu Eiropā tiek izmest miskastē, un tā mēs nākotnē dzīvot nedrīkstam. 2050. gadā ir, parēķi, ir aprēķināts, ka visā pasaulē pieprasījums pēc pārtikas produktiem pieaugs par 70%. Tas nozīmē, ka mums ir jārunā par to, kā mainīsies pasaules pārtikas ražotāju vispār pamati un kā mainīsies arī patērētāju pieprasījums pēc pārtikas. Runājot par pārtikas drošumu, tad mēs kā patērētāji ikdienas sastopamies ar pesticīdiem un insekticīdiem pārtikā, mēs sastopamies ar ķīmiskajām vielām dažādos izstrādājumos, un es uzskatu, ka šeit mums ir visvairāk darāmā. Tas arī ir pēc sabiedriskās domas aptaujas, tas arī bija viens no svarīgākajiem uh, bāžu punktiem Eiropas Savienības patērētājs vēlas redzēt pārtiks drošumu pieaugumu un arī eh, finanšu pakalpojumu drošumu. Vēl bez tam uzskatu, ka mums šajā jaunajā patērētāja aizsardzības stratēģijā vajadzētu runāt par veselīgām alternatīvām. Jārunā ir arī par pārmērīgas aptaukošanās apkarošanu Eiropas iedzīvotāju vidū. Un uzskatu, ka ir jārunā par informāciju uz pārtiks produktiem. Pie tām runa neiet tikai par to, kas ir uz etiķetes Mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai aizliegtu vai vismaz ierobežotu tādas vielas, kuras ir indīgas, kuras ir kaitīgas veselībai. Mums ir jāspēr šis solis. Vēl bez tām es uzskatu, ka mums ir jāizveido tā saucamā repeks sistēma, kas ir caurskatāma, lai visi likuma pieņēmēji, zi, lai patērētāji zinātu, kādi ķīmiskie produkti ir viņa pirktajā pārtiks produktā. Un e, trešais jautājums, kas e, ir mana augstākā prioritāte, ir aizsardzība bērniem. Bērni ir jāpasargā no reklāmas, un patiesībā bērni ir visneaizsargātākā patērētāja grupa, kaut arī par bērniem kā patērētāju mēs nevaram runāt. Bērni nav kā mēs pieaugušie. Taču bērnus katru dienu reklāma ietekmē ar milzīgām bākugunīm, un, protams, ka bērni nevar sevi pasargāt. Bērniem vēl nav pietiekami daudz informācijas un dzīves pieredzes, lai viņi veiktu izvērtētu izvēli. Un mums, pieaugušajiem, ir jāpasargā bērni no reklāmas ietekmes. Es uzskatu, ka bērnu perspektīvai ir jābūt vissvarīgākajam jautājumam šajā jaunajā patērētāja aizsardzības stratēģijā. Pats par sevi saprotams, pamats šajā jaunajā stratēģijā ir uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir patērētāju tiesību apzināšanās, lai patērētāji paši varētu aizsargāt un stiprināt savas tiesības, un es tiešām no sirds ceru, kā mums ar kolēģiem būs auglīgas diskusijas, kā šo stratēģiju padarīt visiem labu. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka man ir bijis ļoti liels prieks sadarboties ar kolēģiem. Es ļoti īsi, burtiski izskrēju cauri kā raķete savām prioritātēm, un es ļoti uzmanīgi Es uzklausīšu kolēģi teikto un no sirds ceru, ka mums izdosies izveidot tādu patērētāju aizsardzības stratēģiju, kas būs, vienkārši sakot, laba. Jo tikai tāda stratēģija varēs nodrošināt to, lai mums būtu pietiekama argumentācija ko sniegt pretī komisijas stratēģijai, kad tā tiks prezentēta 12. gada martā. Es varētu runāt un runāt, godātie kolēģi, es arī gribētu pateikt daudz vairāk, bet, kā jau priekšsēdētājs teica, laika mums nav, un tā arī pirmā reize, kad mēs izskatām šo jautājumu. Tāpēc vēlētos apstāties šeit, lai dotu vārdu jums izteikties, un, kā jau es teicu, es ceru uz labu sadarbību, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka tāda mums arī būs, jo gala beigās mums jau ir kopīgs mērķis - stiprināt patērētāju ietekmi un tiesību apzināšanos. Paldies! Uh, Paldies! Paldies, Svensons kundze. Es domāju, ka mēs varam vēl īsi uzklausīt Uh, ēnu uh, referendu komentārus. Un Lagrības kundze pirmā paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties Svensons kundzei par uh, viņa ļoti iesaistīja ēnu referents diskusijās. Šobrīd skatot uh, Eiropas komisijas uh, sniegto pārskatu par patērētāju situāciju, dod mums ierosmi uh, tālākai uh, situā, uh, stratēģijai par patērētāju aizsardzību šeit. Uh, IMCO mēs ļoti aktīvi iesaistāmies, eh, lai pabeigtu vienoto tirgu, lai uh, strādātu arī uzklausījām Mišo Barņē par iniciatīvām un informāciju, kuru mums eh, sniedz šīs tabulas ir ļoti informējoši. Mēs nesen skatījām Koriedo Kampos ziņojumu par um, patērētāju situāciju, un uh, ir jāņem vērā noteikti patērētāju bāžas, un patērētājiem ir jāatgūst uzticību mūsu vienotiem tirgumu un iespējām, ko tas spēj sniegt. Mēs kā tautas partija uzskatām, ka Eiropas uh, politikas uh, patērētāju aizsardzības jomā galvenie mērķi uh, Eh, ir eh, labāk informēt eh, un ļaut viņiem pieņemt atbildīgus lēmumus patērētājiem, tātad dot viņiem iespēju uzticēties vienotajam tirgum, kas būtu taisnīgāks un uh, drošāks. Un uh, tātad šīs prioritātes stratēģijā būtu informēt patērētājus un pārdevējus par viņu pienākumiem un tiesībām, uh, Un šīs tabulas dod eh, interesantus skaidrus par e-komercijas eh, aktivitātēm. Tātad tiek teikts, ka 48% eh, patērētāju, tikai 48% uzticas uh, Uh, e-komercijas pakalpojumiem uh, iekšējā tirgu savā valstī un 33% Eiropas līmenī. Un uh, tad, kad ir. Tad, kad ir bijis šis pirmais pirkums, tad šī uzticība pieaug un cilvēkiem bažas uh, zūd. Tātad uh, tiešām būtu svarīgi informēt patērētājus par tiesībām, par produktiem, ko viņi pērk, un arī, lai viņi būtu atbildīgāki veicot pirkumus, bet šī atbildības uzlikšana nenozīmē, ka uh, tirgotājs zaudē savu atbildību. La durée durant laquelle un consommateur peut euh, Tātad eh, par informētību. Tikai 26% patērētāji zina, cik ilgā laikā viņi var uh, nosūtīt atpakaļ defektu vai, vai bojātu produktu. Un arī eh, tirgotāji bieži vien nezina savus pienākumus. Un bieži vien ir tirgotāji, kas eh, nepiegādā preces uz kaut kādu konkrētu valsti. Tad arī ir jāievēro patērētāju un tirgotāju tiesības un pienākumi. Un šeit ir eh, jāņem vērā kopienas likumdošana. Patērētāju tiesību aizsardzības direktīvas ieviešana ļaus mums noskaidrot daudz no šiem jautājumiem, kurus uh, skatījām pārskatot šo direktīvu. Uh, Protams, būs jāsako tam, kā tiks e, transponēta šī direktīva, būs jāveido noteikti arī informācijas kampaņas patērētājiem. Tās varētu organizēt gan patērētāju aizsardzības organizācijas, gan arī nacionālās un Eiropas iestādes. Un e, šeit tām būs arī loma izvērtējot e, kopienas likumdošanu patērētāju aizsardzības jomā un uh, ir teikts, ka uh, tiks izvērtēta direktīva par pakašu ceļojumiem, un pēc tam būs jāpārskata kopienas likumdošana, arī ņemot vērā jaunās tehnoloģijas un jaunās pirkšanas metodas. Otrs aspekts, otrā prioritāte šajā stratēģijā, un par to noteikti runāsim rīt, ir uh, dažādu strīdu rišanāšanas iespējas un citi juridiskie uh, līdzekļi, bet par to runāsim rīt. Un trešā prioritāte ir tirgus uzraudzība un produktu nekaitīgums. Un uh, šeit arī skaitļi ir interesanti un iedrošinoši par produktu nekaitīgumu, bet Šeit būtu jāpastiprina kontrols un koordinācijas aktivitātes. Šī ir APEX sistēma, kas tika minēta, un uh, jāuzlabo arī sadarbība ar uh, tādām valstīm kā Ķīna, piemēram, produktu nekaitīgumu jomā, un varbūt arī ar citām valstīm. Un mums jau bija iespēja par to garu un plaši šeit diskutēt. Priekšsādātāja kungs noslēgumā vēl tikai gribētu šo to pateikt par e-komerciju. Kā jau teicu, tas ir sektors, kas attīstās un uh, ir jāsistematizē muitas uh, kontrolas, uh, un tas attiec uz internetā pirktajiem produktiem, gan zālēm, gan pārtiks produktiem. Un visbeidzot, Runājot par uh, patērētā aizsardzības politikas pārvaldību Eiropas komisijā, ir vismaz trīs komisāri, kas ir atbildīgi par patērētāju aizsardzību. Un uh, viņi kopīgi veic šo svarīgo uzdevumu, un mēs redzējām, cik būtisks ir eh, šis uh, Eh, uzdevums un ir šeit jāstiprina iekšējais tirgus. Es gribētu šeit redzēt lielāku saskaņotību komisijas rīcībā, lielāku skaidrību, ka varētu būt varbūt viens komisārs, kas būtu kā vadošais un eh, koordinējošais šajā jomā. Un paldies, ka devāt man laiku izteikties. Thank you very much for some further... Paldies par šo par šo jūs izteikto viedokli, tātad Dalīkungs un Redings kundze, viņiem ir šī atbildība. Tagad Gebhards kundze un pēc tam Bošfor eh, kungs. Un tad arī es vēlētos pateikt pāris vārdus. Es izteikšos mazliet īsāk. Pirmkārtām es vēlētos eh, atvainoties eh, savam kolēģim Mitro Repo, atvainoties viņa vārdā, viņš diemžēl nevarēja šodien būt klāt, un viņš deva, man iedeva dažus savus komentārus. Uh, savu pirmo viedokli attiecībā uz šo diskusiju. Mūsu pilsoņiem šis temats ir ārkārtīgi nozīmīgs. Es vēlētos pateikties Svensons kundzei par labo sadarbību. Svensons kundze jau teica, ka centrālais punkts noteikti būs pilsoņi, patērētāji. Un tieši par to mums arī ir jādomā strādājot pie šī jautājuma. Ir eh, jāņem vērā visi priekšlikumi, kas ir eh, svarīgi patērētājiem, un tie ir jāskata tieši no patērētāja tiesību viedokļa. Tāpat arī vajadzētu atcerēties par internetu, par kuru bieži vien tiek runāts. Arvien vairāk ir eh, interneta lietotāju, Un ir arī daudz tādu cilvēku, kas nevar izmantot internetu kaut kāda iemesla dēļ. Tieši tāpēc šiem cilvēkiem vajadzētu piedāvāt tādus pakalpojumus, kas viņiem būtu piemēroti. Ir eh, jādomā par eh, to, ka nevar visu laiku runāt tikai par pakāpojumu politiku, kas tiek sniegta eh, arī interneta palīdzību, ir jānodrošina arī citas iespējas. Uh, Informācija patērētājiem un uzņēmējiem, saziņa, arī šī jautājuma ir ļoti svarīga un tos vajadzētu e, izcelt priekšplānā. Ir jānodrošina pielāgošanās dažādām mēķi grupām. Tie ir par jauniešiem, par vecāku gadagājumu cilvēkiem, par cilvēkiem ar invaliditāti. Ir jānodrošina inf informācijas daudzveidība, un tas, lai visi varētu piekļūt šai informācijai. Te nevar runāt tikai par vienas metodas izmantošanu. Ir jādomā par daudzām un dažādām metodēm, kas būtu attiecīgi pielāgotas. Nākamais punkts, par ko es vēlētos runāt, ir pētniecība. Pētniecības pamata programmā, ja to tā detalizēti izlasa, e, patērētājs gandrīz nemaz netiek pieminēts. Mums vajadzētu uzmanīgāk paskatīties uz uh, iespējām uzlabot pētniecību tā, lai patērētāju vajadzības varētu tikt labāk apmierinātas. Te, piemēram, varētu būt runa arī par piekļuvi informācijai, par metodēm šajā jomā, vai arī par kādu citu būtisku tematu, par ko runāja arī iepriekšējā runātāja, par tiesību īstenošanu kas, eh, par ko mēs runāsim rīta, bet kas arī šeit būtu ļoti nozīmīgi. Nākamais punkts, par ko mans kolēģis vēlējās runāt, ir eh, situācija, ka daudzās dalībvalstīs ir eh, ļoti daudz administratīvo iestāžu, kas ir atbildīgas par patērētāju tiesībām. Ir jānodrošina lielāka saskaņa politikā tā, lai pilsoņi varētu labāk izprast savas tiesības un arī savus pienākumus, tā lai šīs tiesības viņi varētu pilntiesīgi izmantot. Nākamais punkts, par ko viņš vēlējās runāt, ir globālais tirgus pret uh, vietējo tirgu un vienlīdzības trūkums attiecībā uz uh, patēriņu, tātad te ir runa par turīgākiem un mazāk turīgiem cilvēkiem. Jāatcerās arī par izmaiņām piedāvāto pakāpojumu klāstā, jādomā arī par mm, pakāpojumu nodošanu citiem līgumslēdzējiem un eh, kādi rezultāti šeit parādās. Jādomā arī par novatoriskumu, par mēdīju novatoriskumu, kur parādās arī dažādi sociālie komponenti, e-komercijas jautājums, arvien pieaugošā a, veco iedzīvotāju grupa. Un šajā sakarībā arī ir uh, jādomā par vīdes politiku, vīdes aizsardzību un tā tālāk. Šos dažus iedzienus viņš bija uzrakstījis savās piezīmēs, viņam noteikti ir arī daudz kas cits sakāms, bet es domāju, ka mums būs vēl iespēja diskutēt par šiem jautājumiem, un es arī uh, pilnībā piekrītu tam, ko viņš šeit ir uzrakstījis. Paldies! Rošforkungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies Svensons kundzei, kas ļoti plaši sniedz ievadu šim ļoti svarīgajam jautājumam. Domāt par patēriņotāju aizsardzību uh, bez stratēģiju daudzgadījā ietvarā, tas nozīmē arī skatīties, kas ir līdz šim panākts. Un, uh, ir jāizvērtē situācija, un tāpēc gribētu pateikties komisijai, kas mums ir sniegus ļoti interesantus dokumentus. Tātad šis izvērtējuma dokuments uh, mums tiešām sniedza ļoti daudz svarīgas informācijas. Un tagad tāda vispārēja piezīme. Šis ir ļoti sarežģīts temats un ir tāds kļūst vēl vairāk. Un uh, ir ļoti daudz informācijas patērētājiem, un tas ir arī pamatoti. Un uh, tehnoloģiskās inovācijas un mārketinga inovācijas padara tirgu vēl sarežģītāku, un ņemot vērā šo sarežģītību, um, mēs ļoti skaidri redzam no šiem um, dokumentiem, ka tomēr patērētāji nav pazuduši visā šajā piedāvājumā, un viņi kaut kā spēj uh, to izmantot. Tātad nepietiek teikt visu laiku, ka vajag vairāk informācijas patērētājiem. Nē, ar to nepietiek. Jo vairāk informācijas mēs sniegam uh, patērētājiem, jo vairāk mēs veidojam situāciju, ka ir diezgan neiespējami uh, pārvaldīt visu šo informāciju. Tas ir kā darbs jau patērētājiem. Un kolēģi man to teica, ka uh, mēs piedzīvojam tagad novecojošu sabiedrību un aizvien vairāk ir vecāku gadgājumu cilvēku. Un tāpēc būtu interesanti nākotnē varbūt padomāt par šo aspektu. Mums uh, katru reizi ir jādomā, kādu stratēģiju piemērot. Nu, kāds piemērs. Es eh, ļo, tā ļoti neatbalstu uh, šādu te kā 28. režīmu, ko komisija piemin Es atvainojos. Tātad komisija. Nē, es šeit nedomāju par Eiropas komisiju, bet es domāju arī par mūsu jūrī komiteju. Paldies, Konstants. Nevarēju atcerēties. Tātad jūrī komiteja bieži vien par to runā, jo 28. režīms tas vēl sarežģīja situāciju. Tātad ir jāsaprot tas arī šīs stratēģijas ietveros, un tāpēc es eh, domāju, ka ir jādomā par harmonizāciju, pat ja tas ir sarežģīti. Ir jācenšas panākt maksimālu harmonizāciju. Tas ir šīs stratēģijas elements. Un gribētu arī teikt, ka, manuprāt, ir jāuzticas arī patērētājiem un eh, jādara viss, lai patērētājs būtu pietiekami informēts un spētu izdarīt izvēli. Bet tas nenozīmē, ka viņam visa informācija jāzina no galvas, ko viņam sniedz, bet ir eh, tā kā jāizglīto patērētājs, kā pārvaldīt šo informāciju. Un eh, rīt no rīta mēs eh, runāsim arī par šiem jautājumiem. Ir jābūt patērētāju asociācijām, bet viņas nevar visu laiku um, teikt, ka viņas ir jāiesaista. Tagad uh, ir jāuzdod jautājums, kādiem līdzekļiem ir jābūt patērētājiem un kādai izglītībai viņam jābūt. Un no dokumentiem, kurus mums sniedz komisija, ļoti skaidri izriet, uh, tas, ka Eiropas Savienība sastāv no dalībvalstīm, kurām nav līdzvērtīga situācija kā tie, attiecībā uz to, kā tiek organizēta patērētāja aizsardzība. Un šeit vajadzētu turpmākajos gados uh, uh censties panākt vienādu uh, patērētāja aizsardzības līmeni un, protams, censties uh, maksimālo līmeni sasniegt un varbūt palīdzēt valstīm, kurām palīdzība ir vajadzīga, lai patērētājus labāk aizsargātu un varbūt mācīties no valstīm, kurām ir labāka sistēma. Padomāsim šajā ziņojumā, šajos ieteikumos komisijai ne tikai par to, Uh, ko vajadzētu darīt, neveidosim tādu katalogu. Mums jau nevajadzētu šeit komiteja atkārtoties, sakot, ko visu vajadzētu darīt, lai patērētājs aizsargātu vēl labāk, bet padomāsim labāk, kā organizēt un veidot tādu patiesu stratēģiju šajā jautājumā. Good. Well, since I've allowed them... Tā kā mēs jau esam nedaudz pārsnieguši laiku, tad man ir jāatsakās no runāšanas, tad šobrīd šeit jau izskalē, izskanēja, ka ir eh, visiem jāpiedomā pie tā, kāda varētu būt pievienotā vērtība, ko parlaments, ko mūsu komiteja varētu sniegt kā, kā mūsu viedokli. Tātad mums ir jāiejūtās patērētā jādā un eh, Svensons kundze jau uzsvēra vairākas ārkārtīgi būtiskas jomas. Varbūt eh, ne visās mēs varam izdarīt būtiskas izmaiņas, bet eh, jebkurā gadījumā mums par tām ir jāpiedomā. Mums ir jāizveido integrēta pieeja, lai runātu par to, kādas ir, patērē, kāds ir patērētājs sagaidītājs un kādas ir patērētāja tiesības. Un kā jau šeit izskanēja no kolēģa teiktā, uh, Tagad eh, mums ir jārunā par jauniem aspektiem, piemēram, 28 reži, režīms, kādam ir jābūt kopīgajiem atsaucas punktam. Un, protams, ka mums nevajadzētu aizmirst arī to, kas jau ir sasniegts ar patērētāju aizsardzību direktīvas īstenošanu. Tās viss ir jomas, par kurām mums ir jārunā. Tā, tad, tā ir sākotnējā komisijas stratēģija, un šobrīd uh, ir citu patērētājiem svarīga direktīva pārskats, pārskata periods. Un mums tas viss ir jāskatās tādā kontekstā, ko patērētājs sagaida no iekšējā tirgus. Līdz ar to komisija patiesībā nav ieinteresēta tajā, ka ir 20 un plus dažādi likumdošanas akti. Pa patērētājiem tas principā neinteresē. Patērētāju interesē tas, kādas ir viņa tiesības un pie kā viņš var griezties, ja kaut kas nav tā, kā viņam patīk. Un kā jau šeit izskanēja, mums vajadzētu skaidri pateikt dalīkungam, ka runājot par patērētāju aizsardzības direktīvu, mēs nevaram to izvērtēt bez strateģiska skatījuma. Es eh, jau redzēju, ka vairāk no kolēģiem ir izvērtējuši šo patērētāju aizsardzības kritēriju pārskatu, līdz ar to mums ir jau pamatots argumentēts, argumentēts kopums. Un eh, tagad runiet par jaunu izpētes programmu, kur sauc Horizons 2020. Un vēl kas, ko vēlētos pieminēt, ir lūdzu neaizmirsīsim mazumtirgotāju lomu. Mēs esam pirmā komiteja, kas pie tā ir strādājusi, jo patiesībā kur tad daudzi patērētāji pirmo reizi tiekās ar preci, tas ir veikalā, mazum, tie mazumtirgotāji. Un e, li lielākajā daļā gadījumu, ja patērētājiem ir kādas problēmas ar iepirkto vai vēlamo produktu, tad e, mazumtirgotājiem ir jāuzņemās atbildība. Tāpēc eh, es domāju, ka mums vajadzētu, kā jau Karaca pilds Karacas bildes kundze ir strādājusi, mums vajadzētu iekļaut arī šo sektoru mazumtirgotāju patērētāju aizsardzības jautājumu izskatīšanā. Tas arī ir viss, ko vēlējos pateikt. Tulki mums ir devuši 5 minūtes plus. Un eh, kaut arī Kaut arī no divām pusēm raugoties, varbūt es varētu dot īsi vārdu komisijai, burtiski vienu, divus teikumus, ja vēlaties, jo jūs speciāli nācāt uz šo jautājumu izskatīšanu. Tātad, Maners kundze, paldies, priekšsēdētāja kungs, jā, es runāšu ļoti īsi. Es uzskatu, kā jau tas parādījās vairāku deputātu teiktajā, ka svarīgi ir ņemt vērā arī Lisabonas līgumu par to, ka tajā tiek runāts par augstu patērētāju tiesību aizsardzību un par to, ka patērētāja aizsardzība ir jābūt iekļautai pilnīgi visos likumdošanas jomu jautājumos. Un eh, mums vajadzētu izveidot tādu skatījumu, kas vienā dokumentā uh, ar komisijas mandātu apkopot visu to, ko komisija nākotnē ir paredzējusi darīt patērētāju tiesību aizsardzībai iekšējā tirgū. Jūs jau šeit uzsvērāt vairākus grūtos punktus, un tas ir digitalizācija, pirkuma daudzveidība, globalizācija, iepirkuma ķēžu garums, novecojušie iedzīvotāji, ilgtspējība, Mums ir jāsadarbojās ar vides ģenerāldirektorāta kolēģi, kolēģiem. Mums ir jārunā arī par mājokļu jautājumiem. Piemēram, DG veselības anko viņiem ir izstrādāts eh, dokuments par pārtiks drošību. Protams, ka galvenais, par ko mēs runājam, jebkuras patērētāja aizsardzības gadījumā, ir aizsardzība. Ir jābūt iedzīvotājiem drošiem par to, ka vi, tas, ko viņi lieto, patērē, ir drošs. Šeit jau tika pieminēts rapeks, mēs runājam arī par dažādu izstrādājumu drošumu no trešajām valstīm, bet kā jau Rošfora kungs pieminēja, patērētājam ir jājūtās, ka viņam ir tiesības noteikt par savu dzīvi un ka viņam tam ir pietiekams faktuālais pamatojums. Patērētāju vajadzībām ir jātiek izteiktām tikpat skaļi kā biznesa vajadzībām. E, patiesībā informācijas pietiek. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt arī ar un strādāt arī ar plašsaziņas līdzekļiem. Mums ir jāsadarbojās ar patērētāju aizsardzības organizācijām. Mums ir jābūt izglītot, mums ir jāizglīto iedzīvotāji, bet e, patiesībā visas iesaistītās puses vēlas sniegt patērētājiem adekvātu informāciju. Un visbeidzot, tagad es došu vārdu manai kolēģei, lai tā runātu par tie, patērētāju tiesībām, bet Pēdējais, ko vēlētos teikt, mums ir jārunā par adekvātām apelācijas sistēmām un sūdzību izskatīšanas procedūrām. Un, kā jau šeit parādījās, rudenī dalīkungs nāks klajā ar iniciatīvu, un eh, mēs runāsim par kopprasības iesniegšanas iespēju un cieši sadarbosimies arī ar patērētāju aizsardzības organizāciju dalību valstīs tīklu. Un tagad dod vārdu Vivī. Tātad man ir jārunā vēl mazāk, jo man tiešām ir palikusi mazāk par vienu minūti no jūsu mums sniegtajām divām minūtēm. Bet eh, es vēlētos pateikt, ka uh, Es eh, esmu priecīgs, es esmu priecīgi uzstāties jūsu komitejā. Mēs sadarbojamies ārkārtīgi cieši. Dalīkungs, Redingas kundze sadarbojas, lai izstrādātu patērētāju jau aizsardzības stratēģiju nākamā gada februārī. Mēs ļoti augstu novērtējam to, kas šeit ir izskanējis. Mēs, protams, augstu novērtēsim uh, iespēju sadarboties vēl ciešāk, un tomēr es vēlētos pateikt, ka jau daudz kas ir panākts. Mēs nevaram noliegt, ka ir. Un tomēr, ko vēl vajadzētu nodrošināt? Runājot par šo jauno patērētāju aizsardzības stratēģiju, mums ir jāmēģina last, rast līdzsvaru šajā jaunajā iniciatīvā. Mums vēl ir daudz kas darāms, un tuvākajos gados šajā komitejā mēs kopīgi strādāsim pie patreizējo likumdošanas aktu pārskatīšanas. Jau šeit izskanēja, ka ir jābūt kopīgai likumdošanas pakotnei, taču beigu galā mums ir jāatcerās tas, ka patērētājs ir galvenais visā mūsu darbā. Un tāpēc mums vajadzētu runāt par tādu sistēmu, kas strādātu no sākuma līdz beigām, lai patērētāju tiesības tiešām efektīvi darbotos. Es e, ar jums ceru sadarboties arī turpmāk, un es ceru, ka mūsu darbs būs ļoti auglīgs. Uh, Priekšsēdētais, paldies! Paldies uh, abām komisijas pārstāvēm, tas bija ļoti auglīgi. Svensons kundze, mums laika vairāk nav ne sekundes simtdaliņu, jo jums jau vēl būs iespēja runāt mūsu komitejā vēlāk. Tātad e, mēs izskatīsim 19. septembrī jūsu ziņojumu. 26. septembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un 17. oktobrī mēs balsosim mūsu komitejā. Tātad mums vēl būs iespēja vairākas reizes izskatīt jūsu ziņojumu, un pateicamies tūkiem, kas ļauj mums strādāt 10 minūtes par ilgu. Un es pasakos pilnīgi visiem, arī komisijas pārstāvjiem, kur piedarījās šajā izskatīšanā. Rītā tiekamies šeit no rīta 9. un tagad.